Bene. Buon pomeriggio a tutti. Labrīt, kolēģi. Jauku pēcpusdienu visiem. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, dāmas un kungi, lai mēs varam sākt darbu. Ceru, ka neviens neiebildīs pret darba kārtību, un to varam uh, uzskatīt par pieņemtu. Sēdi sākumā vēlos atgādināt, ka šī ir papildu sanāksme, papildu parastajam darba grafikam. 7. novembrī ir paredzēta nākamā sanāksme oktobra sākumā Mums bija divas ļoti interesantas uzklausīšanas. Pirmā par datornoziegumiem ar ļoti interesantiem secinājumiem un rekomendācijām. Un arī mūsu referente Holmairas kundze izteica dažas ļoti interesantas rekomendācijas. Otrā uzklausīšana bija par parlamentāro kontroli iekšējās drošības jomā un par attiecīgajām aģentūrām. Es kā priekšsādātājs vēlos norādīt, ka ar lielu interesi mēs piedalījāmies arī seminārā uh, par uh, nacionālo parlamentu pienācīgu iesaistīšanu. Piedalījies arī Eiropas parlamenta pārstāvji, mēs runājām uh, par darba plānošanu un par likumdevēju varas darbu Eiropas līmenī. Ir sagatavota attiecīgā iniciatīva, kuru izskatīs mūsu koordinatori, kā arī Nacionālo parlamentu koordinatori, kas izveidojuši jau attiecīgo struktūru, proti IBEX. Došu īsi vārdu Borsalino kundzei. Es gribu norādīt, ka otrā tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem bija ļoti interesanta. Un es ļoti priecājos, ka nacionālajie parlamenti vēlas šādas tikšanās organizēt regulāri, lai mēs uh, varam uh, tā turpināt strādāt pie Stokholmas programmas un gatavoties 2012. gadam. Un pēc tam mēs īstenosim sākot ar 2013. gadu politisko ietvaru uh, par drošību Eiropas Savienībā. Mums ir liels prieks tik cieši sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem. Un vēl gribu norādīt uz uh, komisijas paziņojumu, kas tiks publiskots 19. novembrī par iekšējās drošības stratēģiju Eiropas Savienībā. Šajā ziņojumā tiek ņemts vērā arī ēnu referentu eh, viedoklis. Un eh, es esmu apņēmusies mūsu ziņojumu eh, iesniegt līdz Ziemassvētkiem. Gribu informēt komiteju par iespēju iesniegt visu informāciju par Nacionālo parlamentu sadarbību ar Eiropas parlamentu iekšējās drošības jomā. Tāpat vēlos paust mūsu gandarējumu par to, ka ārējie eksperti ļoti aktīvi piedalījās rīkotajā seminārā. Un noteikti mēs turpināsim darbu ar ekspertiem arī turpmāk. Paldies Borsalino kundzei! Tagad pievērsimies trešajam punktam darba kārtībā. Piekļuve veselības aprūpei migrantiem Eiropas Savienībā. Leisa kungs. Paldies priekšsādātāji. Man šķita, ka mums bija iespēja izteikties pie otrā darba kārtības punkta. Man ir divas piezīmes un divi jautājumi. Vispirms jāsaka, ka šodien no rīta bija sanāksme, kurā um, bija jābūt pārstāvētām politiskajām grupām, un mūsu Komitejas sekretariāts paziņoja šodien no rīta, ka šī sanāksme tomēr tika atcelta. Un šķiet, ka šī sanāksme tomēr ir notikusi, ja esmu pareizi informēts. Un šajā sanāksmē tika runāts par uzklausīšanām, par delegāciju ceļojumiem 2012. gadā. Tad mums bija visai konkrēti priekšlikumi, piemēram, par Kipru. Bet tagad uh, šie priekšlikumi vairs nav sarakstā. Un mēs saņēmām tikai kopiju, kopiju no ēpastiem, kas tika izsūtītas uh, citām politiskajām grupām, kur norādīts, ka šī sanāksme esot bijusi ļoti konstruktīva. Un mums par to vispār nebija nekādas informācijas. Tāpēc es gribētu zināt, kas tad īsti notiek. Kāpēc tad? Uh, nepie, politisko grupu nepiedarošie netiek informēti. Tad sākumā sanāksme tiek atcelta, pēc tam tā tomēr notiek. Tā, tas nav pareizi. Un otrs jautājums par kaut ko, kas tika pieminēts jau pirms pāris nedēļām. Uh, toreiz jau bija runa par politisko grupu nepiedarošajiem un uh, viņu iecelšanu par referentiem. Uh, man tika paziņots, ka ir jau oficiāls dokuments par to, kā funkcionē punktu sistēma, kā mūs var iekļaut uh, referentu sistēmā. Bet kad šo dokumentu mēs varam sagaidīt? Priekšsētais, jā, par pirmo jautājumu. Jūs runājāt par sanāksmi. Tā bija sanāksme, par kuru bija jāpaziņoja sekretariātam. Un sekretariāts arī atbildēs, kas attiecās uz uh, to deputātu iecelšanu par referentiem, kas nav politisko grupu piederīgie, par to lems koordinātori. Un uh, koordinātoru sanāksmei tas viss tiks izlemts. Bet tagad gan pie trešā punkta - migranti nestandarta situācijā, piekļuve veselības aprūpei Eiropas Savienības desmit dalību valstīs. Nesen pamattiesību aģentūra ir iesniegusi uh, paziņojumu, desmit Eiropas Savienības dalību valstis tika uh, izpētītas šajā sakarā Beļģija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Polija, Spānija un Zviedrija. Un tagad ir sagatavots uh, ziņojums par uh, cilvēktiesību ievērošanu attiecībā uz migrantiem šajās desmit valstīs. Jau šī gada jūlijā uh, Uh, ziņojums uh, bija pieejams. Un tagad tiek sagatavots pārskats par cilvēku tiesībām, un uh, šis kopsavilkums tiks gatavots līdz gada beigām. Ludovika Banfi kundze ir izskatījusi šo ziņojumu Viņa tagad sniegs mums nelielu ievadu, un tad visiem būs iespēja izteikties. Paldies priekšsādātāji, paldies par ielūgumu piedalīties šajā sanāksmē un par iespēju sniegt jums šo prezentāciju. Tad šī prezentācija attiecas uz galvenajiem rezultātiem ziņojumā, ko sagatavoja pamatiesību aģentūra, un kā jūs ziniet, uh, mums ir Eiropas Savienības pamatiesību aģentūra, kuras mandāts ir palīdzēt dalībvalstīm un Eiropas institūcijām īstenot Eiropas Savienības tiesības, kas skar pamattiesības. Ir ja īpaši šīs uh, pētījums ir daļa no plašākas pētniecības uh, par uh, migrantu pamatiesībām Eiropas Savienībā. Šodien mēs diskutējam par pamat rezultātiem, kas attiecās uz veselības aprūpi desmit valstīs. Uh, Mēs koncentrējamies uz šīm valstīm, tāpēc, ka runa nav tikai par likumīgu piekļuvi uh, veselības aprūpei, bet pat reālo situāciju. Mēs uh, iekļāvām arī uh, veselības iestādes un ārstus visās desmit valstīs. Tad šīs valstis, kā jau tika teikts, ir Beļģija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Polija, Spānija un Zviedrija. Pirmais aspekts, kuru vēlos izcelt īpaši, ir tas, ka šajās desmit valstīs piekļuve ārkārtas aprūpei ir nodrošināta, bet tikai piecās valstīs šī piekļuve ir bezmaksas. Tas nozīmē, ka ir valstis, kur, piemēram, grūtniecei būs e, jāmaksā līdz 2500 eiro, e, lai e, nodrošinātu dzemdības četrās valstīs, at, piemēram, Itālija, Beļģija, Francija un Beļģija, Beļģija ir tās valstis, kas nodrošina piekluvi e, veselības aprūpei bez maksas, izņemot arī ārkārtas aprūpi. Tad tā ir primārā un sekundārā aprūpe. Bet tās valstis, kur šī piekļuva veselības aprūpei nav bezmaksas, tieši uh, Eh, šī samaksa ir galvenais šķērslis piekļuvei, kas apdraudē arī migrantu dzīvību, jo viņi eh, cenšas alternatīvā veidā eh, piekļūt veselības aprūpei, piemēram, izmantojot cita cilvēka veselības karti. Ja migrantiem ir piekļuve uh, Eh, arī primāriem un sekundāriem pasākumiem Itālijā, Francijā, Beļģijā un Spānijā, tad parasti ir papildu nosacījumi, piemēram, ir jāpierāda, ka cilvēks pastāvīgi uzturas valstī un dzīvo pastāvīgi, un šim periodam, kas jāpierāda, jābūt starp 3 un 6 mēnešiem. Un neskatoties uz to, ka pastāv principā šī piekļuve veselības aprūpei, tomēr ir uh, zināmas terapijas, piemēram, rehabilitācija, kas tomēr neiekļaujas šajā bezmaksas piekļuvē. At, uh, par ziņošanas uh, sistēmu valstīs. Tad, piemēram, uh, veselības sistēmas darbiniekiem ir jāziņo migrācijas dienestiem par migranta eh, situāciju. Un no šī pētījuma izriet, ka tajās valstīs, kur pastāv šī ziņošanas prakse, migranti, eh, kas, nav regulā, eh, kas ir neregulārā situācijā, nevēršas pie ārstiem, lai netiktu pakļauti izraidīšanai. Kas attiecās uz īpaši apdraudētajām grupām, tad viena no tām ir bērni un otrā ir grūtnieces Šīs grupas ir tiesīgas saņemt īpašu aizsardzību. Mēs izskatījām situāciju desmit valstīs un konstatējām, ka grūtniecēm visās desmit valstīs ir piekļuve uh, dzemdību gadījumā, jo tas ir ārkārtas gadījums, bet tikai trijās valstīs uh, sievietēm ir jāapmaksā rēķins. Un kas attiecās uz uh, pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpi, tad šāda piekļuve ir garantēta tikai četrās valstīs. Un par bērniem tikai divās uh, valstīs uh, migrantu bērni, neregula, uh, neregulētu migrantu bērni var saņemt tādu pašu veselības aprūpi kā vietējo iedzīvotāju bēr bērni. At, ja šie bērni dzīvo ar savām ģimenēm, tad trīs valstis izšķir uh, migrantu bērnus, kas uzturās valstī paši, no tiem, kas uzturās ar savām ģimenēm. Mēs konstatējām arī, ka šīs valstis uzskata, ka cilvēktiesības un ētiski apsvērumi, piemēram, Hipokrātas vērests, ir reizēm pretrunā ar administratīvām procedūrām un uh, likumdošanas procedūrām, kas ierobežo migrantu piekļuvi veselības aprūpei. Un uh, ārsti reizēm izvēlas uh, pēc savas iniciatīvas piedāvāt minimālo veselības aprūpe, bet, protams, par to valsts nemaksā. Dažās valstīs uh, veselības sistēmas darbinieki pieminēja, ka ir ļoti sarežģītas kompensācijas procedūras, un arī tas ir šķērslis piekļuvei veselības aprūpei. Tie ir tikai daži no rezultātiem, ko publiskoja pamatiesību aģentūra pagājušo nedēļu. Jo jūs vēlaties uh, saņemt šī ziņojuma kopiju, tas ir pie zāles izējas. Ir arī dažas rekomendācijas un ieteikumi nākotnēji. Vispirms, migranti ir šī grupa, kurai jānodrošina piekļuvi minimālajai nepieciešamai veselības aprūpei ne tikai ārkārtas gadījumos, bet arī citiem uh, sociālas aprūpes uh, gadījumiem, piemēram, vajadzība satikties ar ārstu. Tad izņēmums no uh, maksas par šiem pakalpojumiem jāpiemēro migrantiem tāpat kā saviem iedzīvotājiem, pašmāju iedzīvotājiem un migrantu. Uh, izmantotie pakalpojumi jāapmaksā no īpaša fonda. Piekļuve veselības aprūpei ir jāpārskata, lai uh, īpaši noteikumi, kas vēl pastāv, nekļūtu par šķērsli šai piekļuvei. Un kas attiecās uz ziņošanas pienākumiem dalību valstīm, vajadzētu atsaistīt veselības aprūpi no imigrācijas kontroles un neuzlikt pienākumu eh, veselības aprūpes sniedzējiem ziņot eh, par nelikumīgi eh, uzturošies migrantiem. Un visbeidzot, kas attiecas uz bērniem, grūtniecēm un citām īpaši apdraudētajām grupām, tām ir jānodrošina piekļuve veselības aprūpei, grūtniecēm, primārai un sekundārai veselības aprūpei, tādā pašā līmenī, uh, kā valsts pilsoņiem, kas attiecas uz bērniem. Katram bērnam jānodrošina tikpat plaša piekļuva veselības aprūpei, kā eh, bērniem valsts pilsoņiem. Noslēgumā gribu teikt, ka 2011. gada martā Eiropas parlaments pirmo reizi pieminēja migrantu pamatiesības un uh, piekļuvi veselības pakalpojumiem. Tieši Eiropas parlaments aicināja dalību valstis nodrošināt veselības aprūpi arī uh, nelikumīgiem migrantiem. Neskatoties uz to, uh, ka šie migranti uh, var izmantot šīs tiesības, šī piekļuve nav vienlīdzīga visā Eiropas Savienībā. Un Mēs aicinām šo situāciju ņemt vērā arī turpmākajās diskusijās, jo tieši jums jāspēlē vadošā loma patmatiesību nodrošināšanā. Liels paldies Ludovikai Banfi kundzei no pamatiesību aģentūras par šī ziņojuma prezentāciju. Tad migranti nestandarta situācijā piekļuva veselības aprūpei desmit ES dalību valstīs. Paldies arī uh, Jakolīno kundzei, kas uzsāka, Jakolīno kungam, kas uzsāka šo sanāksmi. Es, diemžēl, nedaudz aizkavējos, atvainojos par to. Tagad esam gatavi uzklausīt jautājumus eh, Banfi kundzei par šo ziņojumu, kas tik tikko tika prezentēts. Lūdzu. Ja Jā, paldies priekšstādātāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos doktors Banfijas sacītajā. Un man ir daži ierosinājumi, dažas pārdomas, ko gribētu jums atklāt. Kādiem ilgi esmu strādājis veselības aprūpes sektorā Itālijā? Ārzemnieki, kas ir tā saucamajā nestandarta situācijā Itālijā, sazinoties ar eh, nacionālās uh, Uh, veselības aprūpas iestādē, viņi, viņi, viņiem ir kods STP, kas nozīmē uh, pagaidu personu, kas uz pagaidu laiku uzturas Itālijā. Itālijā sistēma ir ļoti reģionalizēta. Tāda situācija arī citur. Vai informācija, ko saņēmāt, saņēmāt no ministrijas, kas jums sniedza? Uh, faktus vai arī uh, no kādas uh, no reģionālām iestādēm. Jūsu rīcība esošā aina liecina par to, ka sistēma nav viendabīga. Bieži vien ir tādas, eh, tādi lieliski uzņēmumi, izņēmumi salīdzinot ar to, kā veselības aprūpe norisinās citur mazāk efektīvi. Vai jūs varētu sniegt mums sīkātu informāciju par to, ņemot vērā to, ka bija desmit dažādas dalībvalstis? Paldies! Le parole tutte insieme e poi facciamo un turno di risposta congiunto. Mrs. Gons. Gonsis kundze, vārds jums lūdzu. Liels paldies. Mums bija konferences pirms vairākiem mēnešiem par šo pašu tematu. Bija ļoti interesanti uzklausīt no nevalstiskām organizācijām, kurām ir ļoti plaša pieredze ar šo tematu dažādās valstīs. Uh, Viņiem būtībā bija tādas pašas rekomendācijas un secinājumi, līdz ar to bija ļoti priecīgi par jūsu ziņojumu. Kaut arī tas attiecas uz tikai desmit dalību valstīm, var iedomāties, ka arī citās dalību valstīs situācija ir daudz maz līdzīga. Es arī piekrītu jūsu ieteikumam, ka ka sievietēm pirmsdzemdību periodā un pēcdzemdību periodā un arī bērniem ir jābūt pieejai veselības aprūpei bez kaut kādiem vēl papildu nosacījumiem. Es domāju, ka mums būtu jānāk klajā ar minimumu standartu, un tā būtu daļa no patvērumu pakotnes. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par to. Es nezinu, vai mūsu vidū šeit ir komisijas pārstāvi, bet nu, tad es gribētu arī komisijas pārstāvi viedokli. Uh, par šo minimālo standārtu, kas attiektos uz visām dalībvalstīm šai jomā. Kā tas būtu īstenojams, vai būtu jāizveido kāds fonds eh, šāda veida veselības aprūpas nodrošināšanai, lai tomēr mums būtu tāds vienots risinājums. Paldies. Paldies, Mulderkungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Es ar lielu interesi noklausīju šai prezentācijā. Paldies par to. Mans jautājums pirmkārt ir atbilstība starp dalību valstīm un to nodrošinātajā eh, nodrošināto veselības aprūpi. Uh, nelegālajiem imigrantiem, vai ir kaut kāda saikne, cik daudz ir eh, šādu cilvēku vienā valstī, ir taču zināms, ka dažādās valstīs dažāds šo nelegāļu skaits, vai tajās valstīs, kur ir mazāk, ir vieglāk nodrošināt eh, imigrantiem arī uh, veselības aprūpu salīdzinot ar to valsts, kur šādu imigrantu ir daudz. Un otrais jautājums man mazliet pārsteidz tas, ka jūs sacies, ka tik daudzās valstīs nav, netiek nu, vispār nodrošināta veselības aprūpu šādiem cilvēkiem. Kas tad ar šiem cilvēkiem notiek? Vai viņi vienkārši tiek atstāti novārtā? Paldies. Klejs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu izmantot terminu nelegālais imigrants, nevis, eh, nevis eh, imigrants bez dokumentiem. Tie ir vienkārši nelegāli imigranti. Tas arī viss tā. Viņus arī jāsauc īstē vārdā. Nu, katrā ziņā Eiropā neviens ne, nav pret to, ka nelegāliem, tāpat kā visiem citiem, būtu pieeja Uh, veselības aprūpas uh, iestādēm. Nu, par to nav nekādu šaubu, ka visi būtu par to. Taču ir cits jautājums. Kāds ir jūsu mandāts? J jūsu mandāts ir nodrošināt, ka tiek ievērots pamatiesības visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es domāju, ka šeit jūs plaši traktējāt pārāk plaši, nepieņemam plaši traktējāt šo mandātu. Jūs sniedzat veselu virkni atzinumu un vai padomu, kuru dēļ tagad slimnīcas, kas saskars ar nelegāliem, kuri grib izmantot medicīnas pakalpojums, vairs nedrīkst sniegt e, informāciju varas iestādēm par to, ka šie cilvēki ir nelegāli. Man šķiet, ka te jūs pārkāpjat dalību valstu tiesības, jo dalību valstis šis vēlas cīnīties pret nelegālo imigrāciju, un šīs veids, kad uh, slimnīca pa ziņot par šādiem cilvēkiem, būtu arī viens no tiem. Ir tikai normāli, ka imigrācijas iestādēm būtu jābūt informācijai par šādu veidu cilvēkiem. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas, kas būtu tagad jāmaina. Iespējams par to, man ir iespējas no jūsu sacītā, ka paziņot par šo cilvēku status būtu viņu tiesība, pamatiesība pārkāpšanas atvainojos. Tā nav nekāda pamatiesība pārkāpšana. Ja cilvēki atrodas kādā valstī nelegāli, tad viņi tur atrodas nelegāli. Un tad mēs varētu uh, viņus uh, nostu izraidīt uz citu valsti, taču tas nav nekāds pamatiesība pārkāpums. Paldies! Nākošā runātāja lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mani satricināja tas, ko es nu pat dzirdēju. Es nezinu, ko jūs izgribējāt sacīt. Man šeit ir runa par pamatiesībām Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienība vēlas aizstāvēt pamatiesības. Priekšsēdētāja kungs, Arī es ierados šeit nokavējusies, tāpēc, ka lidmašīna bija aizkavējusies. Es nevisu dzirdēju, ko stāstīja Bafs kundze, taču, Banfi kundze, taču es saprotu, ka pamatiesība aģentūra nāk klajā ar ierosinājumiem dalībvalstīm. Taču man šķiet, ka šajā gadījumā te ir runa par pamatiesību aģentūras ziņojumu, un līdz ar to tad dalībās pašas varētu nākt klajā ar priekšlikumiem rekomendāciju. Es nedomāju, ka aģentūras uzdevums būtu um, nākt klajā ar. Ar kaut kādām rekomendācijām. Paldies, Trianda Filītis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdāte. Jā, pieņem par pašsaprotamu kā Eiropas Savienība grib aizstāvēt eh, pamatiesības, kā jau to sacīja kolēģi. Taču vēl ir pašsaprotams, ka šo medicīnas veselības aprūpas pakalpojums sniegšana ir dalībvalstu ziņā. Tātad kāds ir, kāda ir jūsu loma? Tad jūsu loma ir vienkārši secināt, kāda ir nosacījuma, kāda situācija ir tagad, un jūsu skatījumā situācija nav pieņemam. Vai ir kaut kādi iepriekšēji pētījumi jau bijuši, vai situācija ir uzlabojusies, vai varbūt pasliktinājusies, ņemot vērā pašreizējos migrācijas viļņus, vai jūs skatījumā eh, situācija pasliktinās? Paldies! Nākošais runātājs. Vispirms es gribētu sacīt, ka valsts veselības aprūpes joma ir viena no tām jomām, kur mēs esam. Uh, uh, sasšaurinājuši pamatiesību un uh, nozīmi un uh, sabiedrības intereses nozīmi. Tad ir jāņem vērā vispār sabiedrības intereses. Kad, kad mēs runājam par pieju veselības aprūpas sistēmu, nav runa tikai par šī konkrētā individuālā imigranta tiesībām, bet vispār par valsts veselības aprūpi. Ja kāds, kurš nedodas uz slimnīcu, piemēram, ir eh, slims ar kādu lipīgu slimību, bet viņš nedodas uz eh, slimnīcu, tāpēc, ka viņš baidās, ka viņam nesniegs eh, aprūpi, bet arī nodos policijas iestādēs, tad tā nav tikai šī cilvēka pamatiesība pārkāpšana, bet arī vispār apdraud sabiedrības veselību šai valstī. Uh, Ja mūs tiešām interesē sabiedrības, kā plašāks sabiedrības interesi, tad mums ir jāraugās uz to, ka veselības aprūpas sistēma nodrošina veselību un jānodrošina, ka šie veselības aprūpas sistēmas standarti ir visaugstākie. Nav runa par to, ka te mēs cīnīsimies ar nelegālo imigrāciju vai ka šādi mēs izraidīsim imigrants. Slimnīcas pastāv, Tāpēc, lai, piemēram, ierobežotu epidēmiju vai slipīgu slimību izplatību, tāpēc es esmu šokēts par to, ka vienā no uh, uzskaitīstajām valstīm, Vācijā, pastāv tāda prakse, ka tiek informētas valsts ietā, iestādes par uh, imigranta, kas vērsties slimnīcā statusu, un tā rezultātā šis cilvēks var tikt deportēts manā valstī. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pārliecinātu imigrants doties uz slimnīcu, kad viņi saslimst, neatkarīgi no tā, vai viņi ir legāli imigranti vai nelegāli uzturas šajā valstī. Un šī nostāja ņem vērā vispār sabiedrības gan eh, legāli vai nelegāli, gan imigrantu, gan no citu iedzīvotāju interesi. Man ir jautājums, pēc dažām minūtēm mēs balsosim par uh, man kolēģi atzinumu, Elēnas Flotri atzinumu, vai mums vajadzētu atzīt uh, ģimenes locekļus uh, konvenciju par uh, migrantu ģimenes locekļiem un jautājumu. Parlaments jau sen vēlējies pārakstīt šo konvenciju. Vai pamatiesība aģentūra uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu vērts, būtu prātīgi ratificēt šo konvenciju saistībā ar uh, tiesībām uz uh, veselības aprūpu? Paldies, Bronsa kungs! Paldies! Es nelabprāt lietoju efēmismus, taču politikā efēmismus savas parasti lieto, lai kontrolētu pārdomāšanu un neļautu domāt cilvēkiem. Bet patiesībā nelegāli imigranti ir pilnīgi briesmo. Ja jūs vēlaties izmantot šo vārdu, Uh, migrantu nestandarta situācijā tā vietā, lai viņus saukt par nelegāliem migrantiem, kāpēc lai jūs vienkārši viņus nedēvāt par migrantiem? Uh, pašsaprotami ir, ka migrantu interesēs arī būtu doties eh, izmantot veselības aprūpas sistēmu. Tātad mums par visiem tas būtu. Visiem par to būtu jāiestājas, taču tas ir arī pār diezgan eh, dāsni. Dāsnums ir tad, kad eh, kāds mm, sniedz naudu, piemēram, kādam neatkarīgi no tā, vai viņš to būtu pelnījis vai nē. Tad, ja mēs pacientu patronizējam vai rūpējamies par viņu, tad, protams, nekāda iebilduma it kā no viņa puses nav. Taču, diemžēl, pieprasījums pēc šāda pakalpojuma ir daudz lielāks nekā, nekā, nekā ir iespēja to nodrošināt. Rindas ar vien tikai pieaug. Apvienotā karalisti mēs dzirdam par eh, ļoti efektīvu uh, Ārstēšanas metode, piemēram, ādas vēža ārstēšanas metode, tāda bija šonedēļ, kur cilvēks nevarēja izmantot e, šo pakalpojumu, tas bija pārāk dārgs. Un, ja cilvēks, kurš stāv rindā uz kādu pakalpojumu, medicīnas pakalpojumu, atsakās no sava kārtas numura, tāpēc, lai kāds cits varētu to izmantot, tas, protams, ir ļoti dāsni. Uh, Bet nu, mums, eh, kā deputātiem, nekāda tāda problēma nav, jo mums ir vienkārši subsidēta mūsu veselības aprūpi. Un tas, tas nav nekāds dāsnums, tā ir zādzība. Es domāju, ka visi eh, deputāti, kas ir pār eh, bezmaksas aprūpi nelegālajiem imigrantiem, varētu izveidot fondu, kurā viņi paši iemaksātu naudu, lai varētu nodrošināt šādu aprūpi. Banfī kundze, turpin priekšstādājuši, jūs esat dzirdējusi daudzus jautājumus. Eh, mums pēcpusdienā vēl paredzēts baltojums, jāsāk 15.45. Tāpēc būsim jums ļoti pateicīgi, ja spēsiet atbildēt uz jautājumiem tu, tuvāko desmit minūšu laikā, lai neiekavētu balsojumu. Paldies. Uh, thank you first of all for all these very inspiring questions. Uh, to answer to Mr. Jakulino. Uh,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 Uh, everything is explained in the opinion, so I let it at that stage. Okay, okay. Let's proceed to the vote. Jā, paldies. Pāriesim pie balsošanas. Sāksim balsot, kas ir par, kas pret, atturās un balstojam tagad par Mums ir nepieciešams balsot elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci pār septiņa pret viens atturās. Līdz ar to ziņojums ir apstiprināts. Paldies Intvelds kundzei. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšana. El Helēna Flotre ir referente, vai viņa vēlas kaut ko teikt? Ja ne, tad pārējām pie balsošanas. Pirmais kompromiss grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par desmito grozījumu. Beidzam balsot. 17 pār un 17 pret. Kas tagad notiek? Ā, tas, tad šis grozījums ir noraidīts. 11. grozījums. Kas par? Pret Pārbaudīsim. Izskatās atkal tāds pats balsts, balsts sadalījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 18 pār un 17 pret. Šis grozījums ir pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. grozījums. Kas par? Pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par un 20 pret noraidīts. 15. grozījums, kas par? Pret. Atturas es teiktu, noraidīts. Se, 13. Eh, grozījums, kas par, pret, atturas, manuprāt, pie, balsojam elektroniski par 13. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 20 pret norēdīts. Trešais kompromiss grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. 29. grozījums, nē? Nē. 19. nē. Tas nozīmē, ka visi tu, turpmākie grozījumi atkrīt, un mēs nonākam pie 29. grozījuma. Un manā balsošanas sarakstā ir norādīts, ja pieņems trešais kompromis grozījums, tad citi atkrīt. Un mēs nonākam pie 29. grozījuma. Par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromis divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 4. kompromisa otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 20 pret noraidīt otrā daļa. 34, 35 ir identiski grozījumi. Es redzu, ka visi ar 4. kompromisu saistītie grozījumi atkrīt. 39. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim vēlreiz balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 16 pret pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? pret atturas pieņemts. Pārējie grozījumi atkal atkrīt, un mēs nonākam pie sastā kompromisa. Sastais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tātad visi šie grozījumi atkrīt, kas seko, ā, nē, 58. gan neatkrīt. Tātad kas par to? Pret atturas pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 58. grozījumu. Beidzam balsot. 17 pār 19 pret noraidīts. 60. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski par 60. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret, 15 par at, eh, noraidīts. Septītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad daļa no šiem grozījumiem atkrīt, un mēs nonākam pie 71. grozījuma. Kas par? pret atturas noraidīts. 72. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, man šķiet, ka pieņemts. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski par 72. grozījumu, par 72. Beidzam balsot. Es atvainojos, mēs balsojam tagad par 72. grozījumu, saka priekšsēdētājs. Labi, darīsim vēlreiz. Balsojam elektroniski par 72. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 24 pret noraidīts. Tagad balsosim par tekstu ar visiem apstiprinātiem grozījumiem kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par, 2 pret. Līdz ar to šis atzinums ir apstiprināts un apsveicam Flotris kundzi. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir sastais punkts. Those who were here for the vote. Tie, kas piedalījās balsošanā, Tātad es jums pateicos par jūsu saulēcīgo dalību balsošanā, bet norādu jums, ka mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir migrantu stāvoklis vidusjūras reģionā, izraidīšana, pārvietošana un komisijas sniegtais atbalsts. Mēs uzklausīsim Manservīsi kungu, kurš gan vēl nav ieradies. Tas nozīmē, ka mums būs uh, neliels pārtraukums līdz tam brīdim, kamēr ieradīsies Manservīsi kungs. Teiksim, 5-10 minūtes. 15 minūtes. Tas nozīmē, ka mums tagad būs 15 minūšu ilgs pārtraukums. Paldies! Dear colleagues! Godātie kolēģi, ir jau pulkstens 4.15. Visi esam klāt, turpināsim. Esam pilnā gatavībā. Tad atkal pievēršamies darba kārtībai. Sestais punkts - migrantu stāvoklis vidusjūras reģionā. Izraidīšana, pārvietošana un komisijas sniegtais atbalsts. Mēs tagad uzklausīsim Stefanu Manservisi kunga prezentāciju, kas ir Eiropas komisijas iekšlietu ģenerāldirektors. Komisāra Malstrēma nevar mums šodien pievienoties, tāpēc sveicam viņas vietā ģenerāldirektora kungu. Mans ir visi kungs uh, sniegs mums uh, tagad uh, situācijas Uh, raksturojumu, un pēc tam būs arī iespēja nelielai diskusijai. Laika mums ir 45 minūtes. Lūdzu, mans ir visi kungs. Paldies, paldies priekšsēdātāji, paldies arī par ielūgumu. Es piedāvāšu jums diezgan vispārīgu informāciju, kas nebūs pavisam jauna, jo ir uzsāks dialogs par migrāciju, mobilitāti un drošību. Piedāvāšu dažus faktus, Piemēram, atgādināšu, ka komisija ir investējusi uh, diezgan daudz, lai atbalstītu transformācijas procesu un lai risinātu problēmas, kas ir saistītas ar migrācijas plūsmu un patvērumu meklētāju plūsmu um, pārvaldību 75 uh, tūkstoši um, migrantu uh, es atvainojos, miljonu migrantu dodas uz Eiropu, 3,5 miljoni uh, iekļaujas reģionālajā aizsardzības programmā. Un uh, par to rūpējas UNCHR. Ir arī um, miljoniem uh, cilvēku, kas uh, uh tiks iekļauti integrācijas programmā. Uh, Uh, tas skar Lībijas un Ēģiptes uh, iedzīvotājus, kas ir devušies migrantu gaitās un nevar atgriezties savās valstīs. Un vēl ir programma ar 50 miljonu finansējumu Ziemeļa Āfrikai. Tā ir papildu programma tam, kas mums jau funkcionē, proti nacionālie, reģionālie uh, piešķirumi dažādiem nolūkiem, iekļaujot arī migrāciju. Tā kā jūs redzat, komisija ir paredzējusi visai dāsnu finansējumu. Otrkārt, par pārvietošanu no septembra 5300 personas tika izvietotas nometnēs gar Libijas robežu. Kā jūs ziniet, komisāra Malmstrēma ir mudinājusi pārvietošanās operācijas septiņas dalību valstis. Ir Jā, vienkārši eh, kolēģi piesakās vēlāk eh, uz jautājumiem. À, es vienkārši domāju, ka varbūt es jau tagad kaut ko pateicu nepareizi un pret to iebilst. Nē, nē. Tad turpināsim. 400 astoņas eh, pārvietošanas vietas ir jau paredzētas eh, migrantiem no Ziemeļāfrikas. Tas, protams, ir ļoti labi, bet ar to nepietiek. Un komisāra Malmstrēm to vairāk kārt jau ir pateikusi. Es ceru, ka eh, dažas no 3083 pārvietošanas vietām, kuras apsolīja dalību valstis, tiks tiešām finansētas Kas attiecās uz kopējām pārvietošanas programmām, tad, diemžēl, šī kopējā programma joprojām ir bloķēta, jo nav vienošanās par procedūru. Bet mēs darām visu iespējamo, lai šo programmu tomēr palaistu politiskajā līmenī. Un mēs ceram, ka mēs varēsim vismaz izmantot iegūto pieredzi, lai darbotos nākotnē, jo mūsu priekšlikums nākamajai finanšu perspektīvai balstās lielā mērā uz parlamenta priekšlikumiem par pārvietošanas programmu. Tas varētu būt tiešām risinājums nākotnei. Treškārt, dalību valstis un atbalsts dalību valstīm. To personu skaits, kas ierodas Eiropas Savienībā, ir īpaši eh, caur Tunīsiju un Lībiju, ir eh, milzīgs, vairāk nekā 60 tūkstoši, un eh, Pārsvarā šie cilvēki ierodas Itālijā, un 3 līdz 4 tūkstoši ir iedaradušies Maltā. Tātad skaitļi ir visai nozīmīgi. Komisija ir mobilizējusi atbalstu dalību valstīm, kas ir īpaši skartas. Mums ir operācija Hermes, ir īpaši paredzēta Itālijai. Un uh, tā paliks spēkā, uh, tiks veiktas arī turpmāk patruļas pie Itālijas krastiem, ir arī ārpus finanšu palīdzība ārēju robežu fondā. Un mēs dibinājām arī kontaktus ar Tunīsijas valdību, lai uzlabotu sadarbību robežu pārvaldības jautājumos. Frontex arī darbojas šajā jomā un Kā jūs ziniet, jo Lība komiteja spēlēja ļoti svarīgu lomu, mēs eh, piedāvājām papildu finansējumu um, Frontex, tad cita aģentūra, kas strādā eh, šajā jomā, ir EASO, eh, patvēruma aģentūra. Tā gatavojas spēlēt savu lomu, kad tā būs sasniegusi kritisko masu, jo šī aģentūra tik tikko ir izveidota tā vēl nevar darboties pilnā sparā. Bet tā saņem atbalstu no komisijas un tā ir gatava drīzumā sākt darbu. Līdz gada beigām mēs uh, sagatavosim priešlikumu Eurosur sistēmas izveidošanai, kas palīdzēs labāk pārvaldīt robežas skartajā reģionā un paziņošu vēl par dažām jaunām lietām. Tiek uzsāks dialogs par partnerību, mobilitāti, migrāciju un drošības jautājumiem. Komisija ir paredzējusi to maijā, Eiropadome to uh, ierosināja jūnijā. Es pats tik tikko biju pirms divām nedēļām Tunīsijā, pirms nedēļas Marokā, uh, aprunājos ar varas iestādēm, lai formāli uzsāktu šo dialogu, kas ir domāts tam, lai uzlabotu šīs partnerības migrācijas un drošības jomā. Tunīsijā šis priekšlikums guva lielu atbalstu, neskatoties uz to, ka pašlaik priekšā viņam ir vēlēšanas. Maroka arī pozitīvi uz to lūkojas. Tur varbūt viņiem ir tā steidzas uzsākt darbu, bet es biju ar vizīti vairākās ministrijās un aģentūrās, kas pārvalda uh, robežas, piemēram, nodarbinātības eh, ministrija un ministrija, kas ir atbildīga par kopienām ārpus valsts, ir ierosinājušas šādu partnerību, proti izveidot vienlīdzīgus noteikumus um, likumu īstenošanai un labākai robežu uzraudzībai. Arī viņi uzskata, ka nepieciešams uh, Uh, uzlabot personu mobilitāti, proti perspektīvā mums būtu uh, nolīgums uh, par vīzu režīmu atvieglojumiem kopā ar readmisijas nolīgumu, tas tagad ir priekšnosacījums, un būtu jāveicina arī likumīgā migrācija, izveidojot tādu vidi, lai dalību valstis pašas varētu pieņemt lēmumus, uh, informētā veidā, balstoties uz reālajām vajadzībām, jo pašlaik abās pusēs ir diezgan neapmierinoša situācija. Tad, lūk, par šiem jautājumiem tika diskutēts eh, diezgan plaši, līdz ar to dialogs ir palaists, līdz gada beigām sekos vēl sanāksmes ar Tunisiju un Maroku, un Uh, mums ir jau līdzīgas partnerības, piemēram, ar Moldovu un Gruziju. Tās ir visai uh, veiksmīgas, un mēs tagad vēlamies uh, strādāt simetriski, izveidot šo simetrisko situāciju starp austrumiem un dienvidiem. Nu, lūk, tie ir tie pēdējie jaunumi, par kuriem varu jums pastāstīt. Uh, tie ir pavisam svaigi, jo tikai pirms nedēļas es biju Marokā, pirms divām nedēļām uh, Tunīsijā, un es ceru, ka šīs rīcības palīdzēs tām valstīm, uh, kas jau strādā migrantu plūsmu pārvaldībā, un arī citiem. Un mēs ceram, ka līdz ar to uh, migrantu un patvērumu meklētāju plūsmas var būt labāk pārvaldītas. Lielas paldies par prezentāciju un par to, ka tā bija tik ātra. Mums ir laiks līdz bez 15.5 diskusijām, un ļoti daudzi kolēģi pieteikušies e, runāt. Tad jau tagad pateikšu, lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir maksimāli divas minūtes, maksimāli divas minūtes, lai izteiktos, jo runātāju ir ļoti daudz. Tātad Sāksim. Paldies, eh, paldies man servisi kungam par ievadvārdiem. Man ir trīs jautājumi. Vispirms, jūs pieminējāt 480 eh, vietas. Pārvietošanas vietas ir apsolītas no dalību valstu puses, lai izmitinātu cilvēkus, eh, kas ir pie Lībijas robežas. Tad, šušā jūlijā bija izveidota tāda pārvietošanas vieta, un toreiz tur bija 5000 cilvēku, un joprojām tur paliek 5000 cilvēku. Varbūt jūs varētu paziņot, eh, cik daudz no šīm pārvietošanas vietām tiešām ir piešķirtas. Otrkārt, par Tunisijas valdību. Jūs paskaidrojāt, kāda ir partnerības eh, loma, šis nolīgums partnerība mobilitātei. Bet Vai ir panākts kaut kāds progress ar valsts iestādēm, vai ir sākušās diskusijas ar Tunīsijas iestādēm? Es saprotu, ka pašlaik notiek uh, vēlēšanu kampaņa un uh, ka iestādes ar to ir ļoti aizņemtas, bet varbūt uh, jūs varat, varētu paziņot par to, kas ir jau paveikts. Treškārt, jūs runājāt par patvērumu aģentūru, ka tā vēl nestrādā pilnā sparā. Kad tā varētu sākt strādāt? Morales kungs, ja, paldies. Eh, arī no manas puses daži jautājumi. Vispirms eh, par delegāciju Tunīsijā. Viņi uzņemas tiešām nesamērīgi lielu slogu. Un mans jautājums ir tāds, eh, kāda palīdzība ir apsolīta un cik daudz jau ir sniegts no šīs palīdzības? Jūs aprakstījāt procesu, uh, bet kā var panākt, lai vairāk dalību valstu uzņemtos vairāk saistību? Otrkārt, par Frontex. Jūs īsi pieminējāt uh, operāciju Hermes. Uh, kādi ir jaunumi? Jo martā jūs pēdējo reizi stāstījāt par šo operāciju, kas ir kritiska, lai izanalizētu uh, situāciju uh, pie Lampedūzas. Un trešais jautājums. Tas ir svarīgs visām politiskajām grupām. Vai jūs nevarētu mums pastāstīt par šīs pārvietošanas programmas bloķēšanu? Kā izskatās jūsu analīze? Jo eh, mums visiem šī programma ir ļoti svarīga. Un visbeidzot, varbūt jūs varētu pastāstīt par konkrētiem apstākļiem, uh, kā dalība valstis ir pakļautas neproporcionāli lielām plūsmām. Mums, piemēram, ir eh, noteikumi par minimāliem standartiem, minimālajai aizsardzībai. Kāda ir eh, jūsu izvērtēšanā? Paldies priekšsādātāji. Īs jautājums. Man servīsī kungs eh, pieminēja um, likumīgo migrāciju, un viņš teica, ka dalību valstu ziņā būtu piedāvāt konkrētus skaitļus, bet kādas izredzes ir saņemt šādus priešlikumus no dalību valstīm? Vai dialogs par legālo migrāciju vispār notiek uh, šādā kontekstā, noskaidrojot, uh, reālas izredzes vai nē? Vai tas viss eh, piesaistīts realitātei vai tomēr paliek tā fantāzijas šķautnē? Paldies, Arkantīnī kundze. Paldies, priekšsādātāji. Četsimt astoņas pārvietošanas vietas. Bet uh, es gribētu zināt, kā tie ir ar kvotām. Tad 55 cilvēki uz Nīderlandi. Tā ir paredzēts. Tas nozīmē, ka par 55 cilvēkiem var mazāk uzņemt no Kenijas. Bet mums šķīta, ka dalība valstis palielināja šīs kvotas. Kā tas izskatās par Lībiju? 2010. gada vasarā komisija parakstīja nolīgumu ar Lībiju par robežu aizsardzību, un komisija izmaksāja zināmas summas, uh, Uh, valsts valdībai. Toreiz tā vēl bija Kadafi valdība. Tagad šis nolīgums taču ir spēkā, vai ne? Bet jūs par to neko neteicāt. Un varbūt jūs varētu pateikt dažus vārdus par atjaunoto nolīgumu starp Itāliju un Libiju, jo tas tika atjaunots pavisam nesen, un ja es pareizi sapratu, tad ir paredzēta uh, padome, īpaša padome. Uh, tad šī padome, kas darbojas Lībijā, pašlaik uzrauga situāciju uh, uz jūras. Vispēcot par migrāciju un sezonas darbiniekiem, sezonas strādniekiem. Es varu iedomāties, ja mēs vēlamies palīdzēt Ziemeļāfrikas valstīm panākt labklājību, tad Eiropas Savienībai vajadzētu uh, pieņemt atvērtāku nostāju attiecībā uz darba migrāciju? Vai par to notiek diskusijas? Paldies, Jakolino kungs, lūdzu. Grazie, prezidente, grazie. Paldies, priekšsādātāji. Un pateicos arī mans ar vīzikungam. Pirms neilga laika viņš sacīja, ka 60 miljonu cilvēki ir uzņemti pēdējo sešu mēnešu laikā, un nozīmīgu viņu skaitu ir uzņēmusi Sicīlija. Jūs arī pieminējāt eh, daudzos kontaktus, kas jums ir bijuši ar Lībiju. Uh, un tie ir sākti nesen un uh, vēl arī ar Maroku un Tunisiju. Visi šie kontakti, acīm redzot, ir paredzēti kā mm, iespēja mm, risināt migrācijas plūsmu ar divpusēju nolīgumu palīdzību. Es domāju, tas ir tas pareizais veids, kā to, kā to risināt. Es gribētu zināt, cik ilgi mums jāgaida, līdz šie nolīgumi tiešām tiks parakstīti. un uh, saistībā ar Barozu kungas sacīto. Tas attiecās uz tādām zonām kā Lampedūza, Sicīlija, kur milzīgi imigrantu daudzumi ierodas. Es gribētu zināt, cik ilgi mums jāgaida līdz uh, tiek sniegta atbilde, attiecīga atbilde uh, cilvēkiem, kas dzīvo šajos reģionos. Gānsas kundze, ā, jūs ne, negribējāt izteikties. Nu labi, tad Romēro kundze lūdzu. Gracias, prezidente, efektīvamente. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiešām dialogs e, saistībā ar partnerību un mobilitāti ar dienvidu valstīm kā jau to sacīja komisijas priekšstādājs, kaut kas svarīgs nākotnes intereses. Es domāju, ka mēs esam pareizajā sliedēs, taču problēma ir tā, kāda situācija mums jau ir vairākas reizes, vairākas gads ievil, ievilkusies. Uh, Maltas patvēruma birojas vēl nedarbojas, un Un ir taču problēma ar bēgļiem no Tunisijas, no Lībijas, ir milzīgs problēmas Lampedūzā, Grieķijā ar šiem bēgļiem. Un tas ir vienkārši apkaunojoši patiesībā. Jo patiesībā attieksme, ar kur saskaras šie uh, migranti, nemaz neataino mūsu reālās vērtības, tik pieminēti līdzekļi, vairāki miljoni taču mēs nezinām, kā šie līdzekļi tiek tērēti, nav nekāds novērtējums, vismaz mums tas nav zināms. Tagad komisāra Malstrēme nevarēja ierasties, taču reāli mums nav nekādas pārziņas. Mēs nezinām, kas notiek ar šiem fondiem, ar šiem līdzekļiem, kas, kur tie ir aizgājuši, uz ko tie ir iztērēti. Un vēl ir, protams, jautājumi par um, par eh, to migrantu pārvietošanu, kas atrodas eh, Lībijas nometnēs. Jūs sacījāt, ka te pastāv strīd par procedūru, varbūt jūs varētu sīkāk par to pastāstīt, jo mēs nevaram pieļaut, ka tā tas turpinās, eh, jābūt reālai Eiropas politikai, kas tiek īstenot, un tam ir arī saistīts ar e- Eurosuru. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs, nākošais runātājs. Paldies, es tā varu iedomāties, ka no Lībijas mums ir daudz bēgļu, jo tur turpinās pilsoņu karš cīņas. Taču visievērojamākā lieta ir tā, ka pēc revolūcijas Tunisijā pēkšņi bija daudz bēgļu arī no Tunisijas, un tas ir tiešām ievērojami, jo patiesībā varētu domāt, ka pēc diktatūras beigām cilvēki tad paliks savā valstī, nevis bēgtu atkal prom. Kā tagad izskatās situācija? Kā, kādas ir sekas visam tam, kas notiek Ēģiptē, Tunisijā, iespējams arī Sīrijā? Ko komisija sagaida no tā? Un kā komisija gatavojas iespējamajiem nākošajiem bēgļu viļņiem. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētājs Flatra kundze lūdzu. Labdien, jūs eh, pieminējāt eh, un HCR eh, skaitļus saistībā ar bēgļiem. Tur tik minēts, ka apmēram kopš februāra vidus tūkstots cilvēki ir gājuši bojā vidusjūrā no, nogrimuši. Jā, un uh, te bija runa par to, ka tas nav īsti noticis Eiropas teritoriālojas ūdeņos, un uh, Frontexam patiesībā ar to nav nekādas darīšanas. Bet man šķiet, ka jūs runājāt, ka tiek piešķirt līdzekļi imigranti plūsmas risināšanai, un ka tomēr nogrimst divi tūkstoši cilvēku, tad man šķiet, ka prasība saistībā ar šo dramatisko situāciju ir ļoti liels. Man šķiet, ka kopš uh, Tripolī tika pārņemta, tad, eh, protams, Kadafī spēki ir eh, ar vāru piespieduši cilvēku kāptais lavās, un šī situācija ir pilnīgi nepieņemama. Jūs uh, ierosināt partnerības pakotni vidusjūras reģionā. Tā, tā ir pakotne par saistībā ar cīņu pret nelegālo imigrāciju, par runa par pārvietošanu. Mums jau kaut kas tāds pastāv attiecībām ar austrumiem. Jums ir in informācija, kā tas darbojas, jo patiesībā atpakaļ uzņemšanas uh, Nolīgums nozīmē, ka visām valstīm attiecīgam ir tiesības nosūtīt cilvēkus atpakaļ, bet e, šajā gadienā tad tā situācija ir nelīdzsvarota, jo katrs pats izvēlas, ko viņš dara. Es gribētu zināt, kā tiešām tas gaidāms ar šo dienvidu reģionu. Un tad brīdinājums. Lai kāda būtu kampaņa, Eh, parlamentam Tunisijā, te, protams, var runāt par parlamentu, bet patiesībā visi līderi saka, ka pārejas valdība ir pārejas valdība, visi nolīgumi, kas tiek uh, Eh, izrunāta ar šo pārējais valdību, tiks pārskatīta pēc tam, kad pēc vēlēšanām līdz ar to vajadzētu būt mazliet piesardzīgiem saistībā ar demokrātiskajām formām un pašreizējo sarunu vadītāju leģitimitāti. Es domāju, ka šis Žasman plāns ir. Eh, Jasmīna plāns ir vienkārši pilnīgi nepieļaujams. Mums jābūt piesardzīgi. Paldies, Anna Gomes, lūdzu. Chairman, first of all, let me say. Paldies. Vispirms es gribētu sacīt, ka no Lībijas vairs daudz cilvēku nedodas prom. Vairums lībieši, lībieši jau ir devušies prom, viņi bija bijuši Tunisijā patvērušies un tagad atgriežušies Lībijā. Protams, ir problēma ar 500 tūkstošu 300 eh, cilvēkiem, kas ir Tunisija, jau apvienoto nāciju augstais pārstāvs beiglietās ir identificējis viņus. Un es gribētu zināt no mans ar visiku, ko jūs darāt, lai pārliecinātu dalībvalstis nākt klājā ar labākiem piedāvājumiem, lai risinātu šo cilvēku problēmu. Mums tiešām Lībija ir vismaz 1500 cilvēku nometnē pie Tripolī, varētu būt vairāk šādu nometņu iespējams. Interesanti norādīts to, ka kopš Tripoli krita revolucionāru rokāms. Vairs uh, cilvēki nedavās uz Maltu. Tad patiesībā tas ir pierādījums tam, ka, kā jau es teicu, nekādas uh, laivas vairs no Tripoli ar bēgļiem nedavās uz Itāliju. Tā tad skaidrs, ka šādā veidā Kadafī vienkārši izmantoja negodīgas metodas pret Eiropu. Bet ir cilvēki, kas ir jānosūta atpakaļ. Es gribētu zināt, mans ir viskungs, vai mēs kaut ko darām, izmantojot apvienot nāciju bēgļu biroju vai vai mēs kaut ko dārām, lai jau sagatavātos tiem tūkstošiem, kam būs, kas būs jānosūta atpakaļ, kas būs jānosūta atpakaļ, tad, kad viņi tiks atbrīvoti no cietumiem Lībijā. Jo patiesībā daudz cilvēku Lībijas cietumos tiek apsūdzēti par to, ka viņi bija algotņi Kadāfī interesēs. Un vispēcot gribētu uzdot šādu jautājumu. Ko mēs reāli varam darīt, lai, n, lai pārliecinātu dalību valstis tiešām piedalēties šādā kopīgā programmā. Tad ko jūs darīsiet, lai dalībās pārliecinātu, ka viņam jāstrādā, lai šī sistēma sāktu darboties? Jo pašreizējā situācija šiet ir tāda kā stagnējoša, bet jā, teiksim, uh, parādīsies krīze, nu, pieņemsim Alžīrijā, nu, kurš zina, visādi taču var gadīties, vai ne, un tad situācija būs diezgan smaga, vai ne? Tavāres kungs, lūdzu. Thank you. Uh, on, on... Paldies, runājot par pārvietošanu. Ir labas ziņas. Uh, pilotprojekts saistībā ar pārvietošanu tika apstiprināts parlamentā un ceru uh, šajā komisijā un ceru, ka arī plenārsēdē parlamentā. Un tagad runājot par uh, koplēmumu pārējo ar kop, pārvietošanu saistīto jautājumu bloķēšanu koplēmumu procedūras ietvaros. Jūs zināt, ka Ungārijas prezidentūra ar jums sadarbojās un tā vēlējās pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu. Es esmu sanācis kopā ar visām politiskām grupām un mēs nācām klējām ar savu, savu priekšlikumu uh, iestājoties par deleģētajiem aktiem, par kuriem tad bija šie strīdi, tad lai tie pilnīgi ļautu mums izmantot koplāmumu procedūru. Tātad mums nepieciešama vēl viena papildu sanāksme, lai liecina, lai vienotos par mūsu tālāko darbību. Taču mēs kopš tā laika nekādu atbildi no padomas vai komisijas nesaņēmām. Tagad mēs turpinām sarunas jau ar Dānijas prezidentūru, ar Polijas prezidentūru arī mēs e, strādājam, lai atr... Nu, tā ir daļa no trio, tad mēs vienkārši gribam atrisināt šo jautājumu, jo mums vienkārši draud zaudēt veselu gadu pārvietošanas procesa. Es gribētu, lai komisija mums mazliet palīdz šai ziņā. Pirmkārt, uh, lai izskatītu parlamenta priekšlikumu, pastāstīja, ko jūs par to domājat, vai jūs tur redzat kādas kļūdas, varbūt mēs varētu apspriest šo priekšlikumu. Mēs esam gatavi iesaistīties dialogā par šo priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, taču mums jābūt ļoti pragmatiskiem, realistiskiem, jārīkojas ātri. Nu, tas man ir sakāms par to, ko jautāja arī daudz citu kolēģi Te mums jābūt pavisam skaidriem. Te nav runa par bloķēšanu starp parlamentu un padomi. Parlaments ir darījis viss, kas viņu spēkos, ir divreiz jau koplēmuma procedūras ietveros. Taču abas reizes mēs no padomas neko nesam dzirdējuši. Taču tagad es ceru, ka polijas prezidentūra spējas atrisināt šo situāciju, taču es vien tiešām lūdzu komisijas palīdzību, lai mēs spētu šo situāciju atrisināt. Un vēl viena lieta, ko gribētu pieminēt. Runājot par uh, laivu pār, pārvietošanu atpakaļ no Itālijas uz Tunisiju, vai komisija uzskata, ka tas ir legāli? Itālijas varas iestādes ir sacījušas. Uh, ka tas tiek darīts saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem. Es gribētu zināt, vai komisija zina par šādiem nolīgumiem, un vai komisija uzskata, ka šie lapusējie nolīgumi atbilst Eiropas standartiem. Un ja šis uh, apusējais nolīgums atbilst standartiem, tad uh, kā var paskaidrot pārvietošanu? Vai jūs zinat, ka Lampedūrs tika uh, pasludināta par nedrošu ostu un kādas sekas varētu būt, uh, nu, kādas sekas varētu izrietēt migrantiem vidusjūrā. Jā, Bromsa kungs, jūs gribētu izteikties? Jā. Es domāju, ka ļoti mīļi izteicās Kamerons un pats Sarkozī kungs. Uh, Eh, viņi rīkojas eh, tā, lai cilvēki pēc iespējas eh, mazāk gribētu doties prom no Lībijas. Bet šķiet, ka vairums lībiešu vēl ar vienu gribas doties uz Eiropu, kaut arī viņa diktators vairs nemaz nav pie varas. Acīm redzot, tam nav nekāda sakara ar Uh, apstākļiem Lībijā vai Tunisijā, bet viņi grib doties uz uh, Eiropu vienkārši tāpēc, ka tā ir labāk. Princips par uh, nepārvietu, neizraidīšanu atpakaļ. Tā tad tas paredz to, ka cilvēkus nedrīkst nosūtīt atpakaļ uz tām valstīm, kur viņiem draud briesmas. Taču loģiski tas nozīmē to, ka mēs nedrīkstam arī atstāt šajās bīstamajās valstīs tos cilvēkus, kuriem nav bijuši pietiekoši liela apņēmība doties prom no šīm valstīm. Uh, Tā tad mēs varētu pat eh, tēlaini eh, iztēloties, ka mēs stāvēsim plecu pie pleca ar viņiem, eh, kamēr Eiropa pati nogrims. Bet nu, mēs tomēr paliksim pie savu neizraidīšanas principu. Labi, paldies, Porcelīno kungs lūdzu, kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju atgriezties pie situācijas Itālijā. Lampedūzā. Un notika tāda vardarbīga izraidīšana, un es par to arī komentēju, un es gribētu zināt, kādi bija secinājumi no izmeklēšanas šajā situācijā. Un uh, ciemats kombinēo, tajā Itālijas valdība paņēma patvērumu meklētājus, uz turien pārvietoja patvērumu meklētājus no visas Itālijas. Jau tā Lampedūzā daudz cilvēku ierodas. Un šie cilvēki tiek uzraudzīti no policijas puses, kamēr tiek pieņemts vispār lēmums par viņu status. Un, un viss tas process ir ļoti lēns. Un es gribētu zināt, kurš patiesībā uzrauga visu šo procesu, kurš ir atbildīgs par šādām situācijām. Uh, kurās e, valdības e, patiesībā nav sev uzdevuma augstumos. Tagad dod vārdu man servisī kungam, lai viņš varētu atbildēt uz jautājumu. Varbūt vēl polijas prezidentūra vai padomi grib izteikties, jūs vēlties iesaistīties diskusijās. Jā, lūdzu, vārds jums. Lūdzu. Paldies, bet varbūt pēc man servisī kunga, saka polijas prezidentūras pārstāv. Labi, ja tā būs vieglāk. Un es pieņemu arī mans ar visi kungam. Nu, katrā ziņā diskusijas bija dzīvelīgas un bieži vien Lība komitejā ir tieši šādi. Nu tā, tad atgriežamies pie mans ar viziju kunga Un tad būs uh, uzstāšanās no padomas puses. Mans ar visikungs. Es domāju, ka, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, man būtu vajadzīga vēl viens stundu. Tātad es atbildēšu tikai uz pamatlietām, un es tad būšu pieejams jums pēc tam sniegt atbildes katram atsevišķi divpusējā sarunās, ja jūs tā vēlties. Bet, nu, katrā ziņā vienkārši jāņem vērā jūsu darba kārtība un laika grafiks. Runājot par pārvietošanu. Vispirms skaidri no 400 cilvēkiem apmēram tikai 100 reāli tika pārvietot. Nu, šis skaits nav liels, jā, tas man skaidri jāatzīst. Mēs neesam ar to gandarīti. Komisāra Malstrēm to ir sacījis vairākas reizes, un mēs arī ne, maz neesam priecīgi par to, ka priekšlikumi, kas ir paredzēti kopējo lēmumu, uh, veicināšanā, lai pārvietot šo jautājumu no tāda kā pilotu projektu uz standarta praksi prasa daudz laika, jo e, iestādēm ir jautājumi par šo delģēto aktu izcenošanu. Tieši tāpēc mēs ierosinājām, bet arī Eiropas parlamenti pēdējais priekšlikums iešē virzienā, ka varbūt atlikt uh, pie malas šo institucionālā mehānisma jautājumu un risināt politiskas sarunas, kas novest pie politiskas vienošanās, jo šī ir pēdējā iespēja pašreizējiem fondiem, tā mēs varētu vispārēji pārbaudīt, kā tas varētu būt nākotnē, ja kurā gadījumā mums ir jānonāk pie kompromisa nu tad es atstāšu to polijas prezidentūras ziņā, kā viņi ir paredzējuši, pastāstīt, kā viņi ir paredzējuši īstenot šo lietu. Katrās jums ir jāturpina strādāt, lai rastu risinājumu. Nu, būtībā man jāsaka, šie skaitļi tiešām e, Eiropu neparāda vispozitīvākajā gaismā. Nu, un runājot par pārvietošanu, mēs strādājam ar ANO bēgļu biroju. E, viena lieta ir ar bēgļiem, bet tagad mums ir arī skaitļi kurus uzskaitīja arī Busutila kungs saskaņā ar man sievākto informāciju, ko ievāc kopā ar ANO Tunisija. Šie skaitļi visticamāk nedaudz samazināsies, jo īpaši tāpēc, ka ir arī sākotnējā pārvietošanas programma, kur mēs sadarbojamies ar ANO, ir daži cilvēki, kas var taču arī sasniegt citas valstis. Mēs strādājam arī ASV un Kanādu, lai atbalstītu jebkāda veida pārvietošanu no Tunisijas. Mēs arī dažādos variantos risinam problēmas ar cilvēkiem, piemēram, Lībijā. Nu, skaitļi nav pilnīgi labi zinām. Starp citu, cilvēki ne, nenāk. Ne nē, jo situācija nav stabila, jo īpaši uh, reģionā dienvidos no Sahāras cilvēkus uh, ātri atpazīst kā algotņus, viņi nejūtas, dro, nejūtas droši. Ir divas uh, situācijas atšķirīgas. Lībijā viena lieta ir Bengāzi un cita ir Tripolī. Un Bengāzī, piemēram, var runāt par to, kā uh, risināt robežu kontrolas jautājumus un ir arī zināms koordinātas eh, darbības ar dalību valstīm saistībā ar vīzu, piemēram, lai tā politika nebūtu ha haotiska, lai būtu vienota platforma, eh, tās dalību valsts kā Ungārija, Malta varētu strādāt vienot. Bet Lībijā situācija tagad ir pavisam atšķirīga. Bet, nu, tas ir tik tā par eh, pārvietošanu vai tas palielina, vai šīs e, kvotas palielinās 400 pa virsu vai nē. Nu, tik tā man būtu sakāms, nē. Tāda bija apņemšanās un e, tāda ir atbilde uz īpašo pārvietošanu. Kā tas tagad ietekmēs nākošo ciklu, nu, to mēs redzēsim beigās. Nu, tagad mēs nevaram teikt, e, ka tas ir kaut kāds papildinājums. Nu, vai beigās tā būs, to mēs pēc tam zināsim. Nu, un tagad par to, ko var darīt EASU. Nu, patiesībā šis birojs sāk strādāt tikai jūnija beigās, un visu darbu tagad īsteno Ziemeļa Grieķijā, un, kā jūs zināt, tā arī ir ļoti svarīga operācija, jo Grieķija uzņem visvairāk šos bēgļus, kas ir palikuši iepakaļ, kurš neviens nepārņem. Uh, nu, te ir jāorganizējas uh, uh, komandās, bet, nu, būsim atklāti, šī aģentūra ir pavisam jauna, un tai vēl ir arī jāprot izmantot fondus, kas tā tiek piešķirt. Un te ir jāskatās arī uz šo Eiropas programmu, tā saucamo EAK. Dalībvalstu komandas varētu mobilizēt zināmā līmenī. Nu, tas man būtu sakāms Protams, ka mēs mēģinām piespies dalībvalsts, lai tās palielinātu to savu uzņemto cilvēku, pārvietoto cilvēku skaitu. Mēs to varam turpināt darīt, bet nu, rezultāts eh, vēl acīm redzot nav vainagojies ar panākumiem. Nu, tad vispēdzot, ko darīt ar Tunisiju, tad, nu, konkrēti ar Tunisiju. Misija, kur es eh, vadīju, nu, es saku vadīju, bet, nu, reāli no institucionālā viedokļa es to vadīju, ja kāds, kāds gribētu sūdzēties. Tātad bija Polijas prezidentūra EAS, Frontex, Eiropols. Lai mums būtu pilns instrumentu uh, komplekts. Tātad mēs gribējām uzsākt sarunas uh, sadarbībā ar Frontex, tādam darba nolīgumā ar Frontex. Uh, Nu, un tad, lai nodrošinātu konkrētu sadarbību Eiropolu, lai risinātu šo te uh, kontrabandas eh, cilvēku tirzniecības tīklu. Nu, tā arī bija saistībā ar Maroku. Nu, cik ilgu laiku tas prasīs? Protams, ka tas prasīs daudz laika. To, tas nevar aizstāt tūlīt visu to, ko dalībvalsts ir darījuši divpusēji. Tātad uh, virzība ir pārņemto Eiropas līmenī, visu to, kas tika izdarīts līdz šim. Mēs nezinām, uh, kas ir katrā uh, nolīgumā rakstīts. Mēs zinām tikai tik daudz, cik mums ir darīts zināms. Piemēram, mēs zinām, ka Tunisijas varas iestādes sadarbojas ar Itālijas varas iestādēm. Uh, uz robežas starp Tunisijas un starptautiskiem ūdeņiem, lai tūlīt uh, tad uh, varētu pārņemt tos cilvēkus, kuri nelegāli mēģina pamest savu valsti. Nu, vai tas darbojas. Tas ne, mēs vienkārši paliekam kontaktā ar īri Itālijas varas iestādēm, lai uzzinātu, kā situācija attīstās, taču mums neviens nav paziņojis, kāds reāli ir šis nolīgums, bet nu varētu sacīt, ka ir zinām veidu vēstule apmaiņa starp Itālijas, starp to, ko mums saka Itālijas varas iestādes un to, ko mums saka Tunisijas varas iestādes. Nu, savu veidu tāda atbilstība, un mēs mēģinām tad saprast, uh, Nu, tad būtībā cīnīties ar nelegāliem migrantiem varētu arī Tunisijas iestādes saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Mēs nevaram uzraudzīt visu šo procesu, jo patiesībā visa mūsu rīcība esošā informācija šai ziņā ir konsekventa. Runājot par nolīgumu ar Lībiju, jūs zināt, komisija nebija nolīguma ar Lībiju. Mēs vienkārši īsā sapratnes memorandā norādījām uz to, ka jārisina e, robežu jautājums e, vidus jūras dienvidos, lai arī izvairītos no šīs cilvēku tirzniecības. Bet, protams, tad, kad uh, tur bija uh, pilsoņu karš, skaidrs, ka Kadāfi arī spieda cilvēkus pamest viņu valsti, bet jūs zināt, ka tagad situācija ir mainījusies un nekādu laivu no Lībijas vairs nav. Bet patiesībā sapratnes memorands netika īstenots, jo bija paredzēts, ka uh, ar to Lībijas varas iestādes darīt to, kas tām bija jādara, tad labāk uzraudzīt šo te um, migrācijas plūsmu. Un tagad šis jautājums ir atgriezies tādā plašākā lokā vispār. Uh, kā uh, saistībā ar migrāciju. Taču tagad problēma ir cita. Kā piesaistīt atpakaļ cilvēkus, kas ir devušies prom, jo patiesībā eh, tagad eh, šajā pārveides fāzē vēl grūtāk ir piesaistīt cilvēkus. Tagad runājot par partnerību, kurā mēs strādājam. Jā, tas ir paredzēts kā robežas jautājumu risināšana. Ja mēs nenodrošinām godīgus noteikumus, uzticēšanos, savstarpēju uzticēšanos uh, cīņā pret uh, robežu pārkāpšanu, pret uh, cilvēku tirzniecību, tad mēs nekur tālu nevaram tikt. Taču fakts ir tāds, ka gan Tunisijā, gan Marokā varas iestādes ļoti vēlas sākt sarunas ar Frontex un Europolu, lai sasaistītos ar šīm iestādēm, un tas fakts vien jau ir pozitīva zīme. Nelīdzsvars starp atpakaļ uzņemšanu, kas ir droši, un vīzu atvie, režīmu atvieglošanu. Jūs atceraties, starp citu, arī es personīgi, ka nāca klajā ar ziņojumu par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Komisija Eh, saprata, ka nevar eh, uzstāt uz eh, atpakaļ, no, nolēm, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, ja mēs neesam paredzējuši nekādas vīzu atvieglojums. Tātad tas vienkārši nobloķējās. Tātad mēs to saskaņojam ar to, kā mēs rīkojamies attiecībās ar austrumiem. Ir pasākumi, uh, kas ir nevis a la carte, nevis pēc izvēles. Nu, būtībā nolīgums nu, nozīmē, ka visi noteikumi attiecas uz visām dalībvalstīm, ne tikai nevienādi tām, kas to vēlas. Tā tad atpakaļ uzņemšana attiektos uz visām dalībvalstīm vienādi. Mēs vēlamies izmantot pozitīvo pieredzi, kas esam guvuši attiecībās ar austrumvalsti, tad patiesībā legālās migrācijas eh, instrumenti, kā piemēram zilā kārte, uh, un arī citi veidi, kas palīdz saprast, kad uh, cilvēki tiek nelietīgi izmantot, arī attiec saistībā ar cilvēku tirzniecību. Studenta un zinātnieka mobilitātes direktīva arī šeit tiek nelietīgi izmantot, un mēs, mums ir vairāk instrumenti. Bet runājot par darba atļaujām, protams, ka tās ir dalībvalstu ziņā. Taču īpaši mūsu partneru attiecības ar Moldavu norāda uz to, ka valstī, dalībvalstī ir kāds ietvers, kuros gadienos ir kopienas rīcība, kas var palīdzēt uh, risināt jautājumu starp uh, pieprasījumu, darba pieprasījumu un uh, un darba piedāvājumi ir 15 dalībvalsts, kas tajā ir iesaistījušās, un tad būtībā situācija ir labvēlīga un tad dalībvalstis tiešām rēķinās ar šo mm, ietvaru kontekstu. Protams, neviens te nekādi netiek piespiest kaut ko darīt. Un tagad runājot par reģionu atbalstu, mm, ņemot vērā situāciju Lampedūzā. Mēs apzināmies situāciju Lampedūzā. Mēs zinām, ka Lampedūza tika paziņot par nedrošu ostu, ņemot vērā uh, nesenos notikums, kas uh, izpostīja tur esošās uh, iekārtas un Lampedūza tagad būtībā ir slēgts starp Tunisijas un Sicīlijas krastiem at, attālums ir daudz lielāks. Taču Lampedūzā uh, iekārta ir vēl mazāk, tāpēc mēs lūdzām Itālijas iestādēm informāciju, kā viņi dom, domā risināt šo uh, situāciju, jo Sicilija ir vēl tālāk. Tad ko viņi īsti dara, šīs iestādes, ko viņas dara, lai izpildītu savus starptautiskos pienākumus? Es neesmu, nu, man nav nekā šaubu par to, ka Itālija dara visus, kas ir tā spēkā, taču viņas situācija bija ļoti grūta. Tagad situācija Mineo. Pagaidām šo situāciju kontrolē pilsoniskā sabiedrība, ANO bēgļu komisariāts, un, protams, mums notiek arī sarunas ar uh, Itālijas vāras iestādēm par to, kā situācija tiek pārvaldīta. Pagaidām mums nav tādas informācijas, lai mēs varētu apgalvot, ka ir notikuši cilvēku tiesību pārkāpumi vai kas tam līdzīgs, bet mums ir paredzēts uh, izbraukums uz vietas, lai iepazītos labāk ar situāciju. Uh, bet uh, tie pasākumi, kas tiek veikti, uh, ir uh, tiešām kritiski, bet uh, krīzes situācija nav radusies, kā tas ir bijis Grieķijā saskaņā ar ANO bēgļu komisariātu vērtēju. Tālāk par direktīvu par pagaidu aizsardzības nodrošināšanu. Šī direktīva netiek izmantota. Neviens to nevēlas izmantot. Mums varbūt par to būtu jārunā un jānoskaidro, varbūt kaut kas tur ir liederīgs, vēl kaut ko vajadzētu reformēt. 78. Uh, panta trešo punktu varbūt izmanto bet katrā ziņā šeit ir plašāks debats nepieciešams par Eiropas Savienības iekšējo solidaritāti. Protams, ir normas, eh, kas ir labas uz papīra, bet praksē netiek īstenots. Jā, par uh, noslīkušajiem cilvēkiem. Es domāju, ka tā ir uh, satriecoša drāma, bet mūsu rīcībā nav uh, pierādījumu uh, par to kādu ļaunprātību, jo tā, tie ir uh, kuģi, kas ir nolietoti, mums nav tādu faktu, kas liecinātu, ka šeit varas iestādes būtu kaut ko atraidījušas un, un, un cilvēki tādēļ būtu noslīkuši. Vienkārši šie cilvēki bēg no valstīm, kur ir karš un posts valda un nabadzība. Uh, bet varbūt mums vajadzētu uzlabot informācijas apkopošanas eh, sistēmu kopējās operācijās un labāk to analizēt, bet parasti šīs eh, apvienotās, apvienotās misijas dara to, ko uzņēmē valsts eh, no, tām lūdz, tas attiecībā uz Frontex darbību. Tātad tiek veikta risku analīze, strīdinga procedūra, bet ir, ir maz uh, līdzekļu, un Itālijas varas iestādes nelūdz šim, šīm misijām darīt to, ko tās var izdarīt pašas. Tagad Frontex, protams, ir paņēm, saņēmis arī papildu finansējumu. Bet, protams, mums ir jānoskaidro situācija, to mēs arī darām, bet mēs nevaram ar pirkstu vienkārši tā norādīt uz vienu vai divām dalību valstīm. Tā nevar. Mēs darām visu iespējamo šajā kontekstā. Uh, bet ir arī eh, cilvēki, kas ir izdzīvojuši šajās eh, traģēdijās un ir cilvēki redzējuši, kas notiek. Uh, Mans servisikungs, jā, jā, mums notiek dialogs arī ar uh, šīm uh, iesaistītām varas iestādēm, mēs cenšamies nosādot, kas notiek, bet ne mums, ne Frontex nav tādas uh, rīcības spējas, lai mēs veiktu izmeklēšanu uz vietām. Mēs vienkārši analizējam to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, ko mēs saņemam no dalībvalstīm un no bēgļu, augstā bēgļu komisariāta. Mēs cenšam uzlabot, cenšamies uzlabot Frontex darba metodes, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu ne tikai pasīvā veidā, bet lai rīkotos proaktīvāk, aktīvāk. Un mums ir jā, mēs apkopojam pieredzi un cenšamies pēc iespējas noskaidrot situāciju sadarbībā ar dalību valstīm, starptautiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām un izcēlesmes valstīm. Un šīs dialogs par mobilitāti, migrāciju un drošību arī mums dos uh, jaunu skatījumu šo situāciju. Tas būs ietvers abas uh, vidusjūras puses Un arī tagad par šo Eirosūr sistēmu, kur likumdošanas priekšlikums tiks um, izteikts decembrī, uh, tas paredz apkopot dažādu institūciju informāciju gan no policijas, gan no uh, jūras administrācijas, gan uh, citām iestādēm, lai mēs noskaidrotu nelegālās imigrantu plūsmas, preču plūsmas, narkotiku plūsmas, un lai mēs redzētu situācijas izmaiņu reālā laikā. Esmu pats arī apmeklējis Valencijas centru, un šeit es redzu, cik, redzēju, cik ļoti attīstīts uh, uh, sistēmas tiek izmantotas. Tālāk par sadarbību ar Maroku un Tunisiju mums arī ir jāiesaist šīs valsts uh, sistēmā, jo mums ir kopīgi izaicinājumi, kopīgi uzdevumi apturēt nelegālo cilvēku tirzniecību, citus nelegālos procesus, jo 2000 cilvēki ir gājuši vidusjūrā un par to ir atbildīgi arī kriminālie grupējumi. Uh, tādēļ, ka mūsu laik, manā rīcībā laiks uh, ir ierobežots, es atvainojos par to, ka nevarēju atbildēt uz visu uzdotiem jautājumiem. Negluži pretēji, mans ar visīkungs, mēs jums uh, pateicamies no sirds par to, ka jūs sniedzāt pēc iespējas esmeļošas atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Bet pirms mēs beidzam izskatīt šo jautājumu, varbūt Polijas prezidentūra tomēr vēlas kaut ko teikt pēc iespējas lakoniskā veidā. Mēs nevēlētos īpaši aizkavēties ar pēdējā darba kārtības punktu izskatīšanu šo pēcpusdienu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es centīšos izteikties pēc iespējas uh, lakoniski tiešām. Runājot par vidusjūras reģionu, jāuzsver, ka Polijas prezidentūra un padome atbalsta visus uzsāktos pasākumus un tā, uh, atbalstās uz uh, padomas jūnija apstiprinātiem secinājumiem un mēs balstāmies uz eh, tajās eh, braucienos, kas ir notikuši uz Maroku un Tunisiju, un esam piedalījušies arī tajos braucienos, kur ir bijis eh, mans, mans servīsī kungs. Tālāk par šo partnerību, partnerības nolīgumiem. Visumā partnerības nolīgumi notiek par trim daļām par partnerību, atpakaļ uzņemšanu un vīzu režīmu atvieglojumu. Attiecībā uz partnerību nebūs liela izmaiņa. Mēs cīnīsimies pret nelegālo imigrāciju, atbalstīsim valstu attīstību, un šeit nebūs nekādu būtisku pārmaiņu šajā jomā. Tālāk par uh, i, pārvietošanas programmām un Ungārijas prezidentūras laikā pieņemtiem lēmumiem. Šeit ir daudz juridisku jautājumu, un padoms juridiskais dienests ir norādījis, ka šis jautājums ir jāros, jārisina komitoloģijas jautājumā, e, procedūrā, bet šeit bija zināmas šaubas par to, kas ir izdarāms. Tādēļ šis process tika apturēts, bet mēs esam gatavi sadarboties ar komisiju un tām valstīm, kas vēlas atbloķēt šo situāciju. Paldies, mans ar visīkungs, vai jums ir kādi noslēguma komentāri, vai jūs nevēlaties neko piebilst vairāk? Tavārēs kungs, lūdzu īsi. Jā, es eh, gribēju jautāt prezidentūrai, vai padome jau ir izanalizējis parlamenta uh, pret priekšlikumu un vai tas ir jau nosūtīts juridiskajam dienestam izvērtēšanai. Mēs pašlaik analizējam šo priekšlikumu un ceru, ka varēsim jums sniegt informāciju 23. datumā paredzētajā uzklausīšanā par patvērumu un uh, pārvietošanu. Paldies! uh, man servīsi kungam. Diemžēl mikrofons uh, ir izslēgts. Tātad mans ar visī kungs ir darījis visu, kas viņa spēkos, lai sniegtu visiem izsmeļošas atbildes. Liels paldies jums, mans ar visī kungs, un tagad pārējām pie pēdējā šīs dienas darba kārtības punkta. Them. Yes. We shouldn't be in delay. Jā, mums uh, šķiet, ka mēs neesam īpaši aizkavējušies. Es jums atgādinu, ka pēc šīs sanāksmes notiks mūsu parastā koordinātoru sanāksmi. Tātad šobrīd mums vēl ir jāizskata viens darba kārtības punkts Tas ir septītais darba kārtības punkts. Es jums tikai atgādinu, cik būtiski ir ievērot mūsu darba grafiku. Un septītais punkts ir Eiropas pilsoņu gads 2013. 2013. gads lūdzu. Lūdzu uzmanību kolēģi. Lūdzu, kolēģi, kas ir palikuši zālē, lūdzu jūsu uzmanību. Un kolēģi, kas iet no zāles ārā, lūdzu dara to klusu. Tātad mēs izskatām Eiropas pilsoņu gadu. Tas ir 2013. gads. Eiropas Savienība ir iecerējusi pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu un uh, pievērst īpašu uzmanību Eiropas Savienību pilsoņu tiesībām un to īstenošanai. Un šos jautājumus izvirza mm, darba kārtības uh, centrā. Uh, tāpat ir svarīgi, lai pilsoņi būtu informēti par savām tiesībām saistībā ar Eiropas Savienības pilsonību, ar Eh, tiesībām brīvi pārvietoties Eiropas Savienības balstu eh, teritorijā. 11. Um, oktobrī mūsu komiteja ir iecēlusi Papadopulo kundzi, kā referenti par šo jautājumu, un mēs uzklausīsim Vanderstīna kungu, kurš ir komisijas uh, komunikāciju eh, ģenerāla direktorāta ģenerāldirektors un Polijas prezidentūra pārstāv Jasinska kungs, un mēs arī visbeidzot uzklausīsim mūsu referenti un deputātus. Vispirms vārds eh, Vanderstīna kungam no Eiropas komisijas. Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi! 2009. gada 15. decembra rezolūcijā jūs parlaments aicināja komisiju pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsonības gadu, lai dotu jaunu impulsu debatēm par Eiropas Savienības pilsonību un lai informētu Eiropas Savienības pilsoņus par viņu tiesībām It īpaši ņemot vērā jaunās normas, kas ir ierakstītas Lisabonas līgumā. Mēs uzskatām, ka ekonomikas un finanšu krīzes laikā Eiropas pilsoņu gads ir ļoti būtiska iniciatīva. Jo, kā jūs norādījāt, priekšsēdētāja kungs, ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienības pilsoņi apzinātos savas tiesības un priekšrocības, kādas tie bauda, esot Eiropas Savienības pilsoņi. Ir ļoti būtiski mm, nostiprināt pilsoņu uh, saikni ar Eiropas Savienības īstenoto politisko projektu. Uh, informācijas pasākumi, kas paredzēti 2013. gadam, arī ir ļoti būtiski elementi, lai sagatavotu partnerībā ar Eiropas Savienības parlamentu parlamenta vēlēšanas, kas notiks 2014. gadā. Prezidents Barozo ir paziņojis, ka Eiropas eh, pastāvēšanas jēga ir informēt pilsoņus. Pašreizējā krīze, ko mēs pārdzīvojam, varbūt ir mūsu savienības vēstures lielākais izaicinājums. Līdzteku šai krīzei pastāv arī pilsoņu uzticības krīze, kā to ir norādījis uh, prezidents Barozo savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā. Viņš šo runu teica Eiropas parlamentā 28. septembrī. Pēc šīs uzrunas pagājušajā nedēļā komisija apstiprināja ceļa karti stabilitātei un izaugsmē. Tas ir piecu punktu darbības plāns, lai pārautu aborto loku, kas saistīts ar uh, valsts parādu radīto nedrošību un lai veicinātu ilgtspējību un attīstību. Šo plānu pagājušajā nedēļa prezentēja prezidents Baroso runājot parlamentā un šis plāns tiks iesniegts arī Eiropadomas sanāksmē, kas notiks nākošu svētdienu. Mēs esam dziļi pārliecināti, ka krīzes laikā ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības uh, pilsoņu tiesības un ietekmi. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības pilsoņi ne tikai atbalstītu reformas, kas tiek veikts Eiropas Savienības līmenī, bet arī, lai šie pilsoņi aktīvi iesaistīto šo reformu īstenošanā. Ja mēs palūkojamies uz Eirobarometra sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem, atbildot uz jautājumu, ko Eiropas Savienība nozīmē pilsoņiem, 45% respondentu norāda, ka cilvēki, pilsoņi, to saista ar uh, tiesībām uz brīvu pārvietošanos, uh, uz tiesībām studēt un strādāt Eiropas Savienībā. Un šī asociācija uh, ir saistīta arī 37% pilsoņu Eiropas Savienība asociējas arī ar vienoto valūtu eiro. Tāpat Eiropas Savienības pilsoņi tiesības uh, uz brīvu pārvietošanos uzskata par vienu no savām pamata tiesībām, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības pilsonību. Izmantosim šīs pozitīvās asociācijas, lai atgūtu vai stiprinātu Eiropas Savienības uh, pilsoņu ticību Eiropas Savienībai Mums ir jāparāda pilsoņiem praktiskā pieredze, ko nozīmē būt Eiropas Savienības pilsonim. Eiropas Savienības pilsoņu gads būs lieliska iespēja parādīt, ka pilsoņi atbalsta politisko darba kārtību un ka pilsoņi aktīvi balso un kandidē Eiropas Savienības e, parlamentu vēlēšanās. Tieši tādēļ ir izraudzīts šis 2013. gads, un tas ir vienu gadu pirms Eiropas e, parlamenta vēlēšanām 2014. gadā. Tas būs ļoti svarīgs brīdis, uh, kad tiks mobilizēti vēlētāji. Šis gads ir arī 20. Eiropas Savienības pilsonības gada diena. Šīs pilsonība tika noteikta Māstrihtas līgumā. Ja mēs uh, palūkojamies uz šā gada mērķiem, Kā jau mēs norādījām, mēs vēlamies, lai pilsoņi apzināto savas tiesības saistībā ar brīvu pārvietošanos, un mēs vēlamies labāk informēt pilsoņus. Mēs vēlamies paaugstināt informētības līmeni, lai pilsoņi varētu labāk īstenot savas tiesības, brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi Eiropas Savienības teritorijā. Mēs vēlamies radīt uh, atbildības sajūtu, uh, lielāku piederības sajūtu Eiropas Savienībai. Un, protams, uh, lielāka pilsoņu pārvietošanās ietekmēs pozitīvāk vienoto tirgu un veicinās ekonomikas izaugsmi. Divtūkstoši 13. gadā mēs vēlamies stimulēt debates un diskusijas par to, kādi ieguvumi ir saistāmi ar Eiropas Savienības pilsonību. Eiropas pilsoņu gads uh, no saziņas uh, viedokļa būs svarīgs, bet mums ir nepieciešams iesaistīt arī visus partnerus un nepieciešama cieša šo partneru sadarbība. Stratēģiskie partneri šajā kampaņā Eiropas Savienības līmenī būs institūcijas, un tas ir arī jau uzsvērts starp institūciju informācijas grupā, kurā ir pārstāvēts Eiropas parlaments, Eiropas komisija un padome. Šajā komisijā, šajā mm, ko, komisijā eh, ir aicināts piedalīties visas institūcijas, lai nodrošinātu šā pilsoņu gada veiksmīgu norisi eh, tiks iesaistīti arī Eiropas parlamenta uh, ierēģi, kas atbildīgi par informācijas izplatīšanu, viņiem būs ļoti svarīga loma, un mums ir nepieciešama patiesa partnerība. Tāpat dalību valstu valdības un pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijas un tie tīkli, to tīkli tiks eh, iesaistīti šai procesā. Komisijas dienestu līmenī uh, tiks veidota cieša saikne ar pilsoņiem un tiks uh, eh, iztenotas iniciatīvas izmantojot pašu resursus. Šī iniciatīva būs adresēta uh, Uh, plašākai sabiedrībai, bet mums ir vajadzīgi arī tā saucamie multiplikatori, kas izplatīs uh, informāciju. Mums jāvēršas pie tiem cilvēkiem, kas pirmo reizi balsos 2014. gada vēlēšanās. Viņiem ir jāpievērš īpašu uzmanību, lai nodrošinātu to, ka šie cilvēki tiešām piedalās vēlēšana procesā. No statistikas uh, viedokļa sievietes, jaunieši un mazāk izglītotie cilvēki arī ir pelnījuši īpašu uzmanību. Mēs ierosinām rīkoties dalību valstu reģionālā un vietējā līmenī, organizējot informācijas, izglītības kampaņas, nodrošinot viedokļu un pieredzes apmaiņu, organizējot konferences, lai labāk informētu par to, ko dod tiesības brīvi pārvietoties un apmesties uz dzīvi, ko nozīmē būt Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs arī gribam iz, izmantot jau esošos līdzdalības instrumentus, lai uh, Uh, aktīvāk iesaistītu pilsoņus, lai viņi praktiski varētu izjust savas tiesības un iesaistīt arī uh, interneta portālus, uh, Europe Direct un citus informācijas izplatīšanas kanālus. Uh, Priekšstādātāja kungs, uh, deputāti, dāmas un kungi, komisija ir gatava apspriest šo priekšlikumu ar jums atbildēt uz jūsu jautājumiem, un mēs nešaubāmies, ka nākotnē mums ir kopīgi jādomā, jālem par to, kā pēc iespējas efektīvāk un pozitīvāk organizēt šo gadu. Un, protams, Eiropas komisija un parlaments būs strateģiskie partneri šajā iniciatīvā, kas ir visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Paldies Anderstīna kungam par prezentāciju. Tagad vārds Jasinska kungam no Polijas prezidentūras. Paldies priekšsādātāji. Paldies par iespēju piedalīties šajā sanāksmē. Man ir uh, viens ziņojums no Polijas prezidentūras. Ļoti īs. Būs ļoti grūti. Būtu ļoti grūti pateikt nē tik jaukam priekšlikumam Tas ir lielisks teksts. Un mēs uh, to virzīsim uz priekšu pozitīvajā noskaņojumā, nodosim to tālāk uh, visām delegācijām. Uh, datumi jau ir noteikti aptuveni pēc trīs uh, nedēļām. Uh, pamatiesību un izraidīšanas darba grupa padomēji skatīs šo dosjē, pievēršot īpašu uzmanību Eiropas Savienības Uh, dalībai cilvēktiesību konvencijā. Es ceru, ka pēc trīs nedēļām mēs varēsim pievērst īpašu uzmanību pilsoņu gadam. Es, protams, nevaru runāt citu dalību valstu vārdā, nevaru jau tagad novērtēt uh, to reakciju, bet es domāju, ka šī iniciatīva tiks atbalstīta un mēs varēsim ļoti drīz jums nodot pozitīvas ziņas par šo tekstu. Un pēdējais burtiski teikums no manas puses. Jūs varat paļauties uz polijas prezidentūru. Eh, es varu uzsvērt, ka eh, nevar par zemu novērtēt eh, brīvo pārvietošanos. Paldies, Jasinska kungs! Paldies par to, ka izteicāties tik kodolīgi. Tagad Papadopulu kundze, referente. Paldies priekšsādātāji! Domāju, ka visi ir entuziastiski noskaņoti, arī polijas prezidentūra, kā mēs dzirdam, un arī ģenerāldirektors. Esmu ļoti priecīga par to, ka esmu kļuvusi par referenti šim tik svarīgajam dosjē. Daudz no kolēģiem bieži vien runā par to, ka Eiropas pilsoņi īsti nesaprot, ko nozīmē būt Eiropas Savienības pilsonim. Mēs runājam arī par to, kas jādara, lai pilsoņus par to informētu, lai palīdzētu pilsoņiem īstenot savas tiesības, eh, brīvi dzīvot un pārvietoties Eiropas Savienībā, iegūt brīvu piekļuvi informāciju par savām tiesībām un tā tālāk. Eiropas pilsoņu gads balstās uz 2010. gada ziņojumu, eh, kas Uh, norāda tieši uz šķēršļiem, kas traucē Eiropas Savienības pilsoņiem īstenot savas tiesības. Pirms desmit gadiem uh, aptuveni 12 miljoni Eiropas Savienības pilsoņi dzīvoja ne savā dzimtajā valstī. Noteikti arī krīzes laikā šis skaitlis palielināsies, jo cilvēki meklē darbu citās uh, valstīs, Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija uzklausītu Eiropas parlamentu, ņemtu vērā mūsu rezolūciju, kas tika pieņemta 2010. gada 15. decembrī. Tagad beidzot komisijai ir arī attiecīgs priekšlikums. Es gribētu uzsvērt savā ziņojumā jautājumus, kas ir saistīti ar pamattiesībām, ar Eiropas Savienības uh, pilsoņu un viņu dzīv, uh, ģimenes losakļu uh, tiesībām eh, brīvi uzturēties jebkurā Eiropas Savienības eh, dalībvalstī un netik diskriminētam eh, rasistisku vai citu apsvērumu dēļ. Nepieciešams nodrošināt brīvu piekļuvi sociālajai drošībai, veselības aprūpei un citā, citiem pakalpojumiem. Tāpat runāsim par profesionālo kvalifikāciju, par piekļuvi informācijai un dokumentiem, kas ir uh, Eh, nepieciešami viņu darbā, eh, par eh, dzimumu līdztiesību un arī par izglītību un mūža izglītību. Es domāju, ka diskusijas par šo dosie ir lieliska izdevība. Ir tīpaši tāpēc, ka tās notiks pirms Eiropas vēlēšanām 2014. gadā. Tieši tagad ir īstais brīdis, lai stimulētu Eiropas pilsoņus, palīdzētu viņiem piedalīties Eiropas dzīvē. Un uh, uh, informēt viņus arī par uh, vēlēšanām, par pilsoņu tiesībām piedalīties vēlēšanās. Es uh, apzinos uh, Eirobarometra datus, uh, ir dati jau par šī gada septembri, kas rāda, ka daudzi cilvēki Eiropas Savienībā uh, tagad labāk apzinās, kas ir uh, Eiropas pilsonība. Bet Kipras iedzīvotāji, bet manā valstī, piemēram, uh, norādīja, ka viņi īsti neizprot, ko nozīmē brīvi dzīvot vai pārvietoties Eiropas Savienībā, jo manā valstī, uh, diemžēl, brīvā pārvietošanās ir liekta. Tāpēc mēs redzam, ka šeit ir vēl izaicinājumi, Kiprā un arī citās valstīs. 2012. gada otrajā pusē Kipra uzņemsies uh, prezidentūru, un uh, tāpēc es uh, ar īpašu nepacietību gaidu sadarbību ar Polijas prezidentūru, ar ēnu referentiem komisiju un, protams, arī Kipras pārstāvjiem. Esmu pārliecināta, ka mēs strādāsim ļoti rūpīgi sagatavosim labus priekšlikumus un konkrētos plānus. Es ceru uz ļoti ražīgu sadarbību ar visām interesētajām pusēm, un esmu pārliecināta, ka ziņojums būs ļoti svarīgs visiem. Paldies, Papadopulu kundze. Tagad ir vairāki runātāji. Saugara kungs, lūdzu. Paldies. Es teikšos ungāru valodā. Priekšsēdētāji, šis priekšlikums Eiropas pilsoņu gadam 2013. gadā ir paredzēts ne tikai tam, lai veicinātu pamatbrīvības, ir arī daži konkrēti mērķi Mēs labi apzināmies, ka mums ir problēmas, piemēram, ar profesionālās kvalifikācijas savstarpējo atzīšanu, ar piekļuvi veselības aprūpei vai citiem sociālajiem pakalpojumiem. Aptuveni pirms gada viena no dalību valstīm ir ierobežojusi uh, citas dalību valsts pre prezidenta brīvo pārvietošanos. Tad šī valsts neļāva citas valsts prezidentam iebraukt savā teritorijā. Tas, protams, izraisīja e, ļoti dzīvīgas diskusijas pilsoņu vidū par brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka piedāvātais teksts ir ļoti labs. Tas piemin arī Stokholmas programmu un stratēģiju Eiropa 2020. Eiropas parlamenta vārdā un kā ēnu referents Es varu tikai teikt, ka mēs pilnībā atbalstām šo priekšlikumu un pateicamies komisijai par priekšlikumu. Sogura kungs, eh, eh, paldies jums, eh, Gonzas kundze, paldies. Arī es ļoti pozitīvi novērtēju šo priekšlikumu. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas eh, pilsoņi to arī izjustu. Un mums pašiem jāatceras, ka nevajadzētu radīt vēl lielāku vilšanos nākamajos gados. Eh, piemēram, eh, Rumānijas un Bulgārijas iekļaušanās Schengenes zonā tika palēnināta, un tas taču arī skar brīvo pārvietošanos. Tagad nu jauni ir ieviestas robežu kontrolas vairākās valstīs, un tas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Mēs zinām, ka pastāv arī uh, reāli šķēršļi īsteni uh, brīvai mobilitātei. Un ja mēs varam tiešām uh, labāk informēt pilsoņus par viņu tiesībām, par iespējām, ko sniedz Eiropa, par to, kā var mazināt šīs barjeras un ko mēs uh, darām, lai to uh, paveiktu, tad noteikti vilšanās būtu mazāka. Paldies, Latvārds kundze! Paldies! Es nedomāju, ka kāds varētu iebilst pret Eiropas pilsoņu gadu. Un man uh, nepatīk, uh, ka man tagad jāspēlē pesimista loma. Bet es domāju, ka uh, šī komiteja, uh, tad, es, es strādāju petīciju komitejā uh, šajās pagājušajās nedēļās, un mēs aplūkojām uh, mobilitātes direktīvas. Uh, un to ietekmi kopumā. Protams, būtu ļoti jauki, ka mums būs Eiropas pilsoņu gads, bet būtu jauki līdz tam atrisināt šīs problēmas ar mobilitāti. Nav jau tā, ka es vienkārši esmu tāda īgņa un uz to visu negatīvi skatos. Nē, bet mēs vēlamies svinēt. Un fakts ir tāds, ka ka pastāv reālas grūtības, reālas problēmas mūsu pilsoņiem. Piemēram, eh, mēs eh, aicinam komisiju eh, uzsākt pārkāpumu procedūras, ja uzskatām, kāda valsts pārkāpja noteikumus. Bet problēmas, ar kurām es saskaros un saskarās arī citi, ir piemēram tas, uh, ka ir grūti panākt, lai dalību valstis uh, pienācīgi izsniegtu uzturēšanas atļaujas uh, saskaņā ar desmito pantu direktīvā. Problēmas ir arī uh, Eiropas Savienības pilsoņu laulātajiem, kas nāk no trešajām valstīm. Uh, palūkojieties kaut vienas problēmām, kas ir uh, vienzīmuma uh, pāriem valstīs. Viņi var pat zaudēt savu juridisko statusu, ja tas netiek savstarpēji atzīts citās valstīs. Eh, sākas problēmas ar nodokļiem, ar eh, mantojumu un tā tālāk. Problēmas pastāv un tās ir visai nozīmīgas. Polijas prezidentūra eh, rīkojas ļoti pozitīvi, ne pozitīvi noskaņota, bet jāsaka, Polija taču neievēro pilnā mērā noteikumus par vienzīmuma pāriem, tad 2004. gada noteikumus. Un nerunājot nemaz uh, par civilajām partnerībām. Protams, Eiropas pilsoņu gads ir jauka lieta, bet tas izklausās tā, ka uh, mēs uh, svinam sasniegto. Diemžēl tas tā nav. Pagāja jau septiņi gadi kopš 2004. gada direktīvas pieņemšanas, un tomēr tā nav pienācīgi īstenota. Nav nodrošinātas brīvas pārvietošanās iespējas mūsu pilsoņiem. Un es domāju, ka sākumā jāuzlabo uh, situācija, un tad mēs varēsim svinēt. Es uh, nevēlos uh, tagad. Uh, visus noskaņot negatīvi, bet es domāju, ka jābūt realistiem. Ja nu vien jūs vēlaties izmantot šo uh, Eiropas pilsoņu gadu kā ieganstu, lai bombardētu uh, uh, petīciju komiteju ar uh, sūdzībām un lai veicinātu izpratni, nu, tad tā lai būtu. Veržāt kundze. Paldies! Tāpat kā Lutfordas kundze, svinot Eiropas pilsoņu gadu, es vēlētos, lai mēs neapmierinātos, neaprobežotos ar kampaņu, bet domāt arī par attiecīgajiem, attiecīgo tiesību veicināšanu. Jo manā skatījumā viena no problēmām, ar kur saskars Eiropas pilsoņi ir tā, ka Eiropas pilsonība ir tāds kā papildinājums dalībvalsts pilsonībai, un no tā arī izriet eh, attiecīgās tiesības. Ja cilvēks nav kāds dalībvalsts pilsons, tad viņam patiesībā nav arī Eiropas pilsonības. Es domāju, ka jāuzdod šāds jautājums. Ko īsti nozīmē būt par Eiropas pilsoni? Vai mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības pilsoņi sāk uzticīties atkal Eiropas iestādēm? Ja mēs vēlamies, lai viņi atkal sāktu uzticēties, tad šis jautājums ir būtiski svarīgs. Manā skatījumā te ir pilsonības termina traktēšanas problēma atkarībā no kāds dalībvalsts. Un iespējams, ka būtu svarīgi izvērst eh, pētījumu, ko dažādās dalībvalstīs saprot ar šo terminu. Es esmu Francijas pilsone, un šis pilsonības jautājums ar vienu ir eh, svarīgs mm, mūsu valstī, tas ir saistīts ar tik sen pagātnē kā Francijas lielā revo, buržuasiskā revolūcija. Un e, patiesībā pilsonība būtu jāatzīst. Tas nozīmē, ka vēl bez e, juridiskā sadzīšanas, tā skaitā arī uh, brīvās pārvietošanās tiesībām, būtu vēl citas tiesības, kas izrietētu no Eiropas pilsonības. Esmu diezgan pārsteigta par to, ka šajā paziņojumā, kas ir mūsu priekšā, pievēršoties tekstam, tad gribu jums pacitēt kaut ko, kas man pārsteidz, ka krīzes apstākļos eh, Eiropas nozīme ir lielākā jebkad, un Eiropas pilsoņiem ir jāatbalsta reformas un aktīvi jāpiedalās. Ja mēs runājam par šo definīciju, tad patiesībā būs grūti virzīt tālāk Eiropas pilsonību. Un vēl visbeidzot, esmu nedaudz pārsteigta, ka nekur nav runas par Eiropas pilsoņu institīvu, jo man šķiet, ka tas ir uh, viens neliels elements, kas tomēr attīsta reālas Eiropas pilsonības jēdzienu. Nu, tāda ir komentāra, bet es domāju, ka vēl ir būs iespēja pie šī jautājuma strādāt. Paldies, turpina priekšstādātājs Morais kungs. Um, <clears throat> speakers, to... Es esmu viens no pēdējiem runātājiem. Es tikai gribēju sacīt, ka šis teksts ir labs teksts. Es te gribēju norādīt uz Gonsas kundzes un Sāras Lautfordas sacīto. Kad mēs pagātnē parlamentā strādājām pie līdzīgiem ziņojumiem, Eiropas gads uh, veltīts tam vai tam, tie parasti piedzīvoja vilšanos, jo gaidas bija augstas un rezultāti nekādi nebija. Es domāju, ka šajā gadījumā uh, rezultāts varētu būt atšķirīgs. Pirmkārt, tāpēc, ka būs vispārinājumi, jāsniedz kaut kāda informācija par cilvēku tiesībām. Es nedomāju, ka šeit tas neattais, neattainojas, bet parlamentam tas būtu jādara. Un tād būtu jāizteic par pozitīvo pusi, taču, protams, parlamenta grozījumi varēs risināt būtiski svarīgs jautājums attiecībā uz to, kad brīvā pārvietošanās nedarbojas un kad pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā nedarbojas. Es domāju, ka šī ir laba iespēja par to šeit runāt. Piemēram, Papada Polūkundze runāja par e, jaunajiem bakalaura grādu ieguvējiem, kuri šajos e, krīzes apstākļos pārvietojas citām dalību valstīm un es nepiekrūtu Latfordas kundzei par to, ka, kad mēs eh, pievērsīsimies šīm problēmām, mēs saņemsim vairāk ēpastu un lūgumu rakstu. Nē, patiesībā cilvēki teiks, tātad beidzot jūs redzat, kāda bija reālie risinājumi, reālās problēmas. Risinājumi nebūs šajā ziņojumā, būs juridiski risinājumi, piemēram, Bulgārijā, Rumānijā bija vienošanās parlamentā par uh, viņu iestāšanās atlikšanu uz vēlāku laiku. Es domāju, ka mums šis ziņojums ir jāuztver nopietni, tur jānorāda uz šķēršļiem brīvajai pārvietošanās iespējai un jānorāda, ka risinājumu jāmeklē. Paldies. Prunsa kungs, lūdzu. Paldies. Parozo kungs eh, bija citēts, ka viņš, eh, ka apgalvojot, ka <clears throat> Eiropas eh, būtības jēga ir eh, dot eh, vārdu, dot balsi pilsoņiem, bet patiesībā es varētu sacīt, ka, ka tas patiesībā tikai stiprinās eirokrātus pozīciju un, un eh, eirokrāti, lai norādītu to, cik ļoti viņiem ir nepatīkam tautas doma, to sauc par populismu, nevis par demokrātiju. Un te tas tikai atainojas vēl jau vairāk, ka komunikācija arī ir centrāli jāvada. Jo Un te tas arī norā, liecina par to, ka cilvēki var iestāties pret uh, Eiropas Savienību tikai tāpēc, ka viņi nav pietiekoši labi e, informēti. Jūs to varētu sauc, saukt par informēšanu, es to saucu par propagandu, un es nedomāju, ka tā būtu jāfinansē no Savienības budžeta. Un apvienotajā karalistē ar vienu cilvēku jāpārliecina par to, ka Eiropas Savienība nav valsts, un kaut arī pastāv Eiropas pilsonība, e, nekādas citas jēgas nav. Un tas nu šeit ir pavisam skaidri jāpasaka. Thank you. We're running out of time and we still. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Eh, mums laika vairs nav daudz, mums tomēr ir jānotur arī koordinātoru sanāksme pēc tam, tāpēc lūdzu lūkojiet, lai mēs nonāktu pie secinājuma. Mulderkungs, paldies, priekšsēdā izteikšos, tas ir īsti viss, ko dzirdēju no komisijas un padoms manā skatījumā ir pārliecinoši Es vēl ar vienu esmu pārliecināts par eh, sadarbību Eiropas līmenī, un man šķiet līdz manai nāves dienai es ar vienu būšu pārliecināts Eiropas pilsonis. Taču te ir daudz šķēršļu, šī te Eiropas pilsonība nekur ne, nevirzās priekšu, jo krīze ir, un bezdarbs ir daudz svarīgākie aspekti Eiropā. Es gribētu zināt, kādi ir bijuši rezultāti iepriekšējiem gadiem, kas bija kaut kam veltīti. Es nezinu, kas mums ir iepriekš bijis jaunatnes gads, vai nu katrs gads kaut kam īpašam ir bijis veltīts. Un man ar vienu ir tādas aizdomas, ka par spīti visiem centieniem rezultāts vispār nav mm, izmērāms un tas pazūd bez pēdām. Nu, var jau būt, ka eh, maldos, bet nu, man ir tāds iespējas. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad mums jāpievērš atkal komisijai, kas eh, ir gatavs sākt ar prezentāciju. Taču lūdzu atstājiet vēl minūti Ježinska kungam, ja viņš grib kaut ko stāstīt, atbildot uz jautājumu, kas tika uzdots padomē. Jūs gribat, Jezinski kungs, par to pakomentēt, lūdzu? Es... Much, Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbildēt uz godātā deputāta jautājumu. Cik tālu atceros no komisijas saņemtā informācija par šīm jautājumiem apliecina to, ka valsts, kas tagad darbojas prezidentūra, patiesībā nav pārkāpus šo konkrēto direktīvu šī direktīva tika īstenota manā dalībvalstī. Taču man jāsaka, es esmu gatavs uh, atgriezties pie jūsu jautājumu un atbildēt attiecīgi visai praksē. Juridiskā e, e, tiesība akti, protams, e, tikai liecina par Eh, tie fakti, kas ir manā rīcībā, ir tādi, kādus es zinu, taču esmu gatavs ar jums iesaistīties sarunās, taču, diemžēl, nevar jums teikt, ka ir uzstāta kaut kāda pārkāpuma procedūra pret manu dalībvalstu. Paldies, turpin priekšsādājs Jāzinski kungs, ka ievērot arī jums atvēlētāju, jums atvēlētu laiku. Panderstīna kungs lūdzu. Paldies, izteikšos īsi, pateicos referentai, atteicos deputātiem, kas atbalstīja komisijas priekšlikumu globāli varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Protams, vēl ar vienu pastāv tādas zonas, kurās tiesības netiek uh, viennozīmīgi izmantotas, taču mēs zinām, kā tas viss ir process, un uh, tiesības ir jāizmanto, lai varētu tagad arī atbildēt pēdējo uz Lutfordas kundzes jautājumu. Pēdējo sešu mēnešu laikā tika uzsāks desmit pārkāpumu procedūras saistībā ar direktīvu par brīvo pārvietošanos. Lai atbildētu uz Veržā kundzes eh, bažām, viņa sacīja, ka mēs saistām krīzi un uh, pilsoņu tiesību izmantošanu. Tas, protams, tikai ir viens no piemēriem, taču skaidrs, ka krīzes apstākļos trūkst uzticēšanos, uzticēšanās starp uh, politisko līmeni un pilsoņiem, un tas ir svarīgs šķēršļs, kas mums jāpārkāpj, un tāds, tāda ir arī mūsu priekšlikuma virzība. Un runājot par uh, rezultātu izmantošanu, pastāv uh, pētījums, kas tagad tiek veikts, tas attiecas uz uh, pilsoņu tiesību izmantošanu konkrēti uz aktīvo pilsonību. Šī pētījuma rezultāti būs gatavi šī gada beigās un tie būs pieejami, un tad mēs arī nāksim klējām ar ziņojumu par tiem jūsu komitejā. Es domāju, ka šis priekšlikums ir jāskat kā katalizators mūsu darbība neaprobežojas tikai ar paziņojumu jomu, bet ir arī citas uh, pilsoņu tiesības, piemēram, pilsoņu kā patērētāja tiesības, arī tās ir mobiliz mobilizējami šī gada Eiropas pilsoņu gada ietvaros. Es domāju, ka mūsu darbība nav skatām par propagandu, jo mēs reizē sniedzam gan informāciju, gan arī sazināmies ar cilvēkiem. Informācija un komunikācija ir divējādi saprotam. Mēs nododam informāciju pilsoņiem, bet arī mēs saņemam atgrieznisko saiti pretēji tam, kā varētu domāt um, mūsu komunikācija, mūsu paziņojums patiesībā nav daļa no populisma vai propagandas, bet gluži otrādi. Tā ir vērsta uz komunikāciju un uh, stāsta pilsoņiem par viņu pamatiesībām Eiropas Savienībā. Lūk, uh, Priekšstādāja kungs, man šķiet, esmu atbildējis visiem jautājumiem, mēģināju to darīt pēc iespējas īsāk. Paldies, priekšstādātājs saka Papadopulu, Papadopulu kundz vārds atkal jums. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, es sacīšu tā. Patiešām šis ziņojums uzskatāms par katalizātoru tam, kas mēs esam un kāds ir mūsu mērķis. Ļoti svarīgi ir tas, ka šajā ziņojumā mēs nākam klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, konkrētām eh, rīcībām, un mēs nepaliekam pie vispārējiem, vispārējiem banalitātēm vai neguļam uz saviem lauriem. Ir pamatlietas, eh, pārvietošanās brīvība visā Eiropas Savienībā, eh, tas, kā šīs tiesības var nodrošināt, kā nodrošināt tiesības uz darbu, jo īpaši jaunākajai paudzei, kas saskars ar bezdarba problēmu, kā nodrošināt labu dzīves kvalitāti krīzes apstākļos un kā nodrošināt vienādas iespējas visiem, jo nedrīkst būt nekādas atšķirības, plaisa starp cilvēkiem, kas dzīvo Ziemeļa Eiropā, Centrāla Eiropā vai Vidusjūras reģionu valstīs dienvidos. Mēs mēģinam apspriest, kā strādāt kopā, lai Eiropas pilsonība būtu kas tāds, ko visi vēlas iegūt. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātājs, tas arī viss. Uh, ar to ir beigusies parastā Lībeka komitejas sanāksme. Lūdzu tos, kas, kam ir tiesības uh, uz uh, koordinātoru sanāksmi, palikt telpā un pārējie lūdzu dodieties prom un pagaidām viss. Paldies!